sì. good review can do. Eh, colleghi, per favore, se gentilmente vogliamo rispettare i nostri, come sempre, stretti. Ļoti jauki, ja jūs varētu tagad ieņemt vietas. Mums ir diezgan maz laika, kā parasti. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs nekavētu sēdes sākumu. Il progetto zinat par izmaiņām darba kārtībā. Salīdzinot ar to dokumentu, kas tika izsūtīts pagājušajā nedēļā. Un kā pirmais darba kārtības uh, punkts ir viedokļu apmaiņa ar Pīteru Faitu, ar uh, īpašo pārstāvi Kosovā. Vēlos jums sirsnīgi pateikties. Uh, ka jūs esat ieradies un uh, sniegsiet aktuālo informāciju par situāciju šajā kritiskajā Balkānu uh, vietā. Un šī tikšanās ir organizēta īstermiņā. Pirms dodu vārdu Feita kungam, uh, vēlos. Uh, norādīt uz uh, nākošo dienu programmu, it īpaši rīt, rīt mm, balsosim un balsosim par mūsu ieteikumiem par uh, rezolūcijas priekšlikumu par partnerības sadarbības nolīgumu uh, ar Taģikistānu un arī budžetu 2010. gadam. Tātad rīt pēcpusdienā notiks balsošana. Tādēļ vēlreiz vēlos atgādināt ka jums jāņem līdzi ir balsošanas kartītes. Arī man jau ir gadījies aizmirst balsošanas kartīti, tādēļ vēlos visiem atgādināt, lielākā daļa balsojumu būs elektroniska, tādēļ lūdzu ņemiet līdzi balsojuma kartiņas. Un rīt notiks arī paplašinātā biroja sēde pēc uh, komitejas sēdes. sēdes turpmākā no eh, eh, rise būs tulkota visās eh, valodās, izņemot maltiešu un dāņu valodu. Es vēlos atvainoties šiem kolēģiem. Mums nav izdevies organizēt tulkojumu šajās valodās. Viss pārējās oficiālās Eiropas Savienības valodas ir pārstāvētas. Vēl viens paziņojums vienlaiks ar mūsu komitejas sēdi attīstības komitejā notiek uzklausīšana, tiek uzklausīts a, kā a, komisāra amata kandidāts, kas aizvietos Luiju Mišelu. Luija Mišels ir ievēlēts Eiropas parlamentā un a, tiek uzklausīts Karls van Gucht, kā arī Fiorella un Fiorella Provera mūs pārstāv šajā sēdē kopā ar Heidi Hautelā un Hatalā kundze vada um, cilvēktiesību apakškomiteju. Nākošā sēde savukārt būs 30. septembrī. To vēlos jums teikt. Tas nav tikai personīgs viss atgādinājums, bet uh, mēs uh, tiekoties ar, uh, tiksimies ar Salānas kungu. Un tādēļ. Mm, vēlos īpaši vērst jūsu uzmanību uz to. Par to runāsim arī koordinātoru sanāksmē. 7. septembrī, tā ir pirmdiena, es piedalīšos uh, Eiropas ārlietu komiteju uh, priekšsēžu sēdē, to ir sasākusi Zviedrijas prezidentūra. Tā ir tāda interesanta iniciatīva. Tiksimies ar ministru Biltu. Sēde notiks uh, Gatlandē, un par eh, šīm sarunām ar ministru Bildu. Runāsim par transatlantiskajām attiecībām, Afganistānu miera procesu, tojos austrumos un citiem jautājumiem. Tādēļ tagad gluži īsi ievadvārdi. Domāju, ka tiekamies patiesi ar draugi Pēteru Faita kungu. Viņš ir Eiropas Savienības īpašais eh, pārstāvis Kosovas jautājumos. Viņš zina arī daudz, ko stāstīt par situāciju Kosovā un esam ļoti iepriecināti par iespēju tikties, jo arī pēdējā sasaukumā jūs jau tikāties ar mūsu komitejas deputātiem. Tas ir ļoti nozīmīgi. Izstrādājot un pārstrādājot attiecīgās a, programmas, šī tikšanās notiek ļoti nozīmīgā brīdī, jo Kosovā notiks pašvaldību vēlēšanas, tas notiks 15. novembrī, tādēļ mums ir ļoti nozīmīgi uzklausīt jūsu viedokli par šī, šo vēlēšanu organizēšanu un par norisi. Tātad mēs a, praktiski varam m, tikai cerēt, ka mēs varam dot mūsu ieguldījumu, lai šīs vēlēšanas varētu uh, notikt veiksmīgi. Pētkungs, jūs a, jau zinat, ka parlaments ir paudis savu atbalstu Kosovas neatkarībai un arī Ahtisāra, Ahtisārī plānu īstenošanai. Nākošās vēlēšanas ir nozīmīgas, jo tās ir pašvaldību vēlēšanas, un tādēļ tās tieši ietekmē attiecības starp pilsoņiem un institūcijām, un tādēļ tas ir ļoti nozīmīgi. Ir izšķirīgi nozīmīgi izlemt, cik tālu Serbijas, eh, Serbi iedzīvotāji un citas iedzīvotāju grupas sadarbojas. Situācija jau ir sarežģīta centrālajā valdībā, bet arī pašvaldībās situācija varētu būt vēl sarežģītāka. Tādēļ ļoti nozīmīgi ir eh, pilsētu pārvaldē šos eh, jautājumus risināt un pašvaldībās īpaši cieši sadarbojas jā, pilsoņi ievēlētie pārstāvji ar iedzīvotājiem. Un mūsu atbalsts policijai un a, tieslietām OILEX, kas a, strādā pilnā apmērā, un, l, tagad ir nozīmīgi, lai OILEX tiešām varētu labi darboties. Un bija zināmas problēmas a, valsts ziemeļos, anklāvā, Un dažkārt bija ļoti grūti parādīt tiešām arī uh, savu klātbūtni pietiekam aktīvi un uh, arī aktīvi darboties. Varbūt, ka no nu jums varēsim uzklausīt precīzāku informāciju tieši par šo jautājumu. Jūs varēsiet stāstīt, kāda situācija ir attiecībā uz uzbrukumiem mūsu uh, automašīnām un domāju, ka tas ir īpaši nozīmīgs jautājums un uh, Mēs labprāt dzirdētu jūsu uh, komentārus. Tagad vēlos uh, dot vārdu Fētkungam, lai viņš tieši uh, var sākt savu stāšanos. Gracias, senjor prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Un liels paldies par ļoti laipniem vārdiem, kurus jūs adresējāt man. Es gribētu pārliecināt komitejas eh, locekļus, arī jūs priekšsēdētāja kungs. Es gribētu jums teikt, ka man tas ir milzīgs pagodinājums runāt šajā jaunajā mm, parlamenta sasaukumā un arī eh, šajā komitejā. Pēdējo reizi parlamentā es uzstājos eh, februārī. Un tagad es gribētu pasītrot vēlreiz kopsavilkumu formā situāciju šajā reģionā, reģionā kā arī pastāstīt par esošo situāciju tur. Un šodien man ir iespējams pastāstīt par pēdējiem notikumiem Kosovā. Es runāšu par panākto progresu pēdējos mēnešos. Es pasvītrošu arī problēmas, ar kurām mēs esam sastapušies mūsu darbības laikā. Tik tiešām Kosovā ir ļoti daudz izaicinājumu, kas būs jārisina nākamajos mēnešos, un es centīšos arī piedāvāt jums šo notikumu problēmu analīzi. Mums ir vēlēšanās pasvītrot Eiropas Savienības lomu Kosovā. Es arī dalīšos savās pārdomās par maniem centieniem koordinēt un arī tālāk virsīt Eiropas Savienības mērķus izpildot savu mandāta nosacījumus. Es esmu Eiropas Savienības īpašais pārstāvs šajā reģionā. Es vienmēr cenšos ņemt vērā arī ikvienas dalībvalsts pozīcija attiecībā uz Kosovu priekšsēdētāja kungs, ļoti bieži mēs runājam par tekošiem notikumiem, par pēdējiem jaunumiem. Un tāpēc es gribētu pastāstīt par pašiem pēdējiem notikumiem Kosovā, kā arī piedāvāt manu skatījumu uz tiem. Tad, kad es tiku iecelts par īpašo pārstāvi, tas bija 2008. gada februārī, ja salīdzinu situāciju tad un šodien, tad ir skaidrs, ka uh, Kosovā situācija ir ļoti stabili uzlabojusies un uzlabojusies daudzās jomās. Un tas ir neraugoties uz globālo finanšu krīzi. Mēs varētu raksturot šo situāciju kā tādu, kur valsts iestādes joprojām cenšas turpināt uzlabot pilsoņu visiedzīvotāju ekonomiskos un sociālos dzīves apstākļus. Un pēdējos mēnešos Kosovā ir bijuši arī ļoti nozīmīgi sasniegumi piemēram, konstitucionālā tiesa ir izveidota un uzsākusi savu darbību. Kosova ir aicināta arī iestāties starptautiskajā valūtas fondā un arī Pasaules bankā. Un valsts iestādes joprojām tiecas arī apmierināt Eiropas standartus, arī pārvaldības jomā, vienlaicīgi piedāvājot arī autonomiju saviem iedzīvotājiem, piedāvājot arī iespējas integrēt savu valsti un tās multietnisko sabiedrību. Tālāk gribu pastāstīt par Kosovu un ikdienas cilvēku dzīvi tad bez atsevišķiem izņēmiem, principā, mēs varam teikt, ka nav milzīgi etniskie strīdi. 11. jūnijā šogad Ziemeļatlantijas e, padome e, pieņēma lēmumu samazināt NATO spēku klātbūtni Kosovā. Un es esmu pārliecināts, ka šāds solis atspoguļo starptautiskā sabiedrības vērtējumu, skatījumu uz e, šo reģionu Proti, ka situācija un stabilitāte Kosovā visā reģionā kopumā uzlabojas. Un tiešām tam ir arī acīm redzami piemēri, kas pasvītro šo tendenci. Es tikai pastāstīšu par dažiem, piemēram, Prištinā. Serba valoda tiek runāta arī ielās, un to jūs varat dzirdēt ļoti bieži. Kamenicas pašvaldība ir spontāni atvēries tirgus, kur gan serbi, gan albāņi kopā pārdod savus izstrādājumus, savus produktus. Un visbeidzot, arī politiķu grupa, arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvi, kas pārstāv gan serbus, gan, uh, gan albāņus, ir, ir tīkušies Mitrubicā un ir gatavi nākamā gadā arī tur organizēt īpaši konferenci par pilsētas atdarbības, dalītās pilsētas. Uh, Un to visu nevarētu tiešām panākt bez palīdzības, kas ir nākusi no ārpus. Ir dažādas domstarpības, atšķirības, iekšā dažādās kopienās, tās joprojām tur ir, tomēr šīs atšķirības tiek mazināts, jo pretstatā ir demokrātiskie procesi un institūciju darbība. Kosova turpina realizēt savus reformas. Reformas attiecas gandrīz uz visām politiskām un administratīvām funkcijām. Un joprojām ir vairāk svarīgi izaicinājumi, ar kuriem jātiek galā, lai progress Eiropas standarta virzienā būtu paties, lai būtu panākta parlamentāra demokrātija, daudzetniskās institūcijas, lai valdītu labi pārvaldības standarti visur. Kosovā tagad ir izveidots galvenās institūcijas ar attiecīgiem pilnvarojumiem, ir iespēja pilnībā aizstāvēt eh, cilvēku tiesības, es jau pieminēju arī konstitucionālās tiesas atvēršanu, arī ombuda birojas ir atvērts un arī, arī tiesu padomu padoms darbojas. Tomēr visas šīs organizācijas vēl, tam vēl jāiegūst um, savu status, un tas tiek arī darīts saskaņā ar tiesko ietvaru. Valsts iestāžu centieni minētajā jomā tiek veltīti cilvēku dzīves uzlabošanai, jo uzlabojumi ir uh, nepieciešami, ir tīpaši nepieciešams aizsargāt visi iedzīvotāju tiesības, ieskaitot arī bērnu un sieviešu tiesības. Priekšsēdētāji kungs, kā jau es teicu februārī, es vēlos veicināt Kosovas asamblējas darbu, lai šī asamblēja varētu darboties vēl plašāk, lai vēl labāk uzlabotos demokrātijas standarts šajā valstī. Kosovas asamblēja darbojas ar reformām, tiek reformētas institūcijas šobrīd e, institūcija reforma turpinās Kosovā, bet reformu procesa e, un šai asamblējai joprojām tomēr jānostiprina savu primārā likumdevēja loma. Asamblēja ir iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā, tiek labāk arī pārvaldītas valsts institūcija darbības, tādā veidā tiek nodrošināta caurskatamība. Un es aicinātu šo komiteju atbalstīt šo procesu Mūsu mērķis ir pilnībā ietvert minoritātes politiskajā dzīve, un, lai panāktu šo mērķi, joprojām ir nepieciešami plaši darbi un arī Kosovas iestāžu atbalsts. Mums ir jāstrādā partnerībā ar starptautisko sabiedrību, starptautiskajām organizācijām, ir jāiesaista arī Kosovas pilsoniskā sabiedrība, jo Kosovas iedzīvotājiem ir ļoti svarīga loma nu, visaptverošas integrācijas panākšanā. Priekšsēdētāji februārī es teicu, ka stabilitāte ir mūsu strateģiskais mērķis un ka pēc šī mērķa mums jātiecās sadarbībā ar Kosovas iestādēm. Šis darbs nenotiek perfektā harmonijā vienmēr Tomēr partnerība ir izvērsusies par stabilu sadarbību, un Kosovas iestādes arī dod savu ļoti nozīmīgo ārtavu šajā darbā. Ja demokrātiskās institūts turpinās darboties, sniedzot politisko stabilitāti, ja tiks nodrošināti mehānismi, kas palīdzēs likvidēt domstarpības šajā reģionā, es uzskatu, ka spriedze arī turpinās samazināties arī nākotnē. E, tomēr ir jāatzīst, ka joprojām mani bā, māca bāžas. Mani satrauc polarizācija politisko līderu vidu. Man arī uztrauc sabiedrības uztveru sabiedrības attieksmi pret eh, starptautisko organizāciju spēkiem, Kosovā ieskaitot arī pret Eiropas Savienības eh, spēkiem. Šādas domstarpības ļoti bieži izvēršas par vandalistiskiem eh, aktiem, kas notiek tādā mainīga atmosfērā, un mums ir arī notikumi pirms dažām dienām, kas apliecina manu domu. Priekšsēdētāji Tomēr jāatzīst, ka Eiropas Savienība ir ļoti svarīgs Kosovas iedzīvotāju partners. Mēs esam e, deklarējuši pilnu operatīvo kapacitāti e, Jūleks misijai, tas ir noticis 6. aprīli. Līdz ar šo spēku e, deklarāciju mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības ieguldījuma loma vēl vairāk palielinās. Jūleks misija šobrīd veic policijas spēku uzraudzību un sniedz arī konsultācijas, palīdz sadarboties ar policiju visās likuma varu vara jom, varas jomās. Un progress šai sadarbībai ir bijis apmierinošs, tomēr Kosovai vēl ir milzīgs darbu saraksts un visām iestādēm ir jānodrošina jūleks misijas darba turpināšanās vislabākajos apstākļos centieni vērsties pret organizēto noziedzību, pret eh, korupciju, joprojām ir ļoti augsts punkts Kosovas iestāžu darba kārtībā, un joprojām ir nepieciešams iegūt politisko līderu atbalstu. Ir nepieciešams turpināt arī veicināt sadarbību, kas nāk no Eiropas Savienības dalībvalstīm, jo organizētā noziedzība neapstājas pie robežas. Tāpēc ir nepieciešams turpināt darbu organizētās noziedzības apkarošanā un jādara šis darbs sadarboties gan reģionālā, gan arī plašākā kontekstā. Jūleks izaicinājumi likumvaras jomā ir ļoti komplicēti, ir tīpaši ziemeļu rajonos, kur dzīvo sērbu vairākums. Juleks ir veicis ļoti svarīgs pasākums, cenšoties arī atbalstīt muitas aktivitātes pirmajos un 31. vārtos ziemeļa reģionā. Un mēs ceram, ka šis darbs nesīs arī augļus un šis darbs arī tiks stiprināts ar papildu spēkiem, kas tiks ievesti tur nākamajās nedēļās. Joprojām būs nepieciešama vēl papildu pasākumu, lai atrisinātu problēmas, ir tīpaši valsts vai provinces e, ziemeļos, lai likuma var arī tur tiktu realizēta visā pilnībā. Juleks stiprina savu darbību ziemeļu reģionā, un es uzskatu, ka līdz ar to mēs parādīsim arī to, ka ir nepieciešama vēl lielāka Eiropas Savienības klātbūtne, ka ir nepieciešams politiskais atbalsts, lai virzītu situācijas noregulēšanu šajā provinces daļā. Šobrīd Kosova gatavojas pirmajām vēlēšanām. Uh, E, kas notiks pēc vienpusējās ne, neatkarības deklarācijas, kas ir notikusi 17. februārī 2008. gadā, un 16. jūnijā Kosovas prezidents ir paziņojis, ka vietējās vēlēšanas, kur tiks e, ai, vēlēti mēri un mocivālo asamblēju priekšsēdētāji, notiks 15. novembrī šogad. Un ir izveidota arī centrālā vēlēšanu komisija. Šī komisija veic visus sagatavošanās darbus, lai organizētu un, un izvestu municipālās vēlēšanas Kosovā. E, tā kā e, šīs vēlēšana komisijas kapacitāte joprojām ir diezgan vāja, tāpēc ir nepieciešams nodrošināt starptautisko atbalstu, lai nodrošinātu to, ka visi sagatavošanas darbi tiek paveikti. OE, Eiropas Eh, sadarbības organizācijas misija arī sniegs savu atbalstu no ECO puses. Un arī eh, ASV organizācija USAID ir sniegus atbalstu no savas puses vēlēšanu komisija ir vērsusies pie Eiropas reģionālajām organizācijām ar lūgumu palīdzēt uzraudzīt vēlēšanu procesu. Es ļoti ceru, ka attiecīgās organizācijas arī atsauksies šim aicinājumam jo demokrātisks un caurskatāms vēlēšanu process ir ļoti svarīgs, eh, lai tālāk atbalstītu un nodrošinātu Kosovas attīstību un pārvēršanos par modernu, demokrātisku un daudz etnisku valsti. Municipālās vēlēšanas ir ļoti svarīgas vietējai pārstāvniecībai. Tās ir svarīgas, lai visām kopienām tik nodrošināti pamatpakalpojumi e, un status, ar statusu saistīti apsvērumi tie nevarētu būt pat šķēsli pilsoņu tiesībām piedalīties demokrātiskā procesā un arī tikt attiecīgi pilnvērtīgi pārstāvētiem pašvaldību līmenī nākamās vēlēšanas tiks organizētas laikā, kad notiek arī ļoti svarīgas valsts reformas. Šīs uh, valsts vai valdības reformas, tās ir ar mērķi iekļaut pilnīgi visas kopienas institūciju darbā. Līdz ar to ir, ir arī plānots nostabilizēt iedzīvotāju labklājību. Uh, tīpaši šeit jāpiemina serbu vairākuma municipalitātes šo eh, kopienu stiprināšana ir notikusi ļoti dinamiski eh, pēdējos mēnešos. Rezultātā šīs kopienas eh, saņems lielāku autonomiju un arī veicinās serbu kopienas pārstāvību labākā līmenī municipālajās organizācijās. Šis process, kur tiek veidotas serbu vairākuma municipalitātes, šis process ir daļa no plašāka decentralizācijas procesa Kosovā, uh, bet pēc būtības tas ir atkal mēģinājums, Kosovas valsts iestāžu mēģinājums ietvert arī serbu vairākumu kopienu organizācijas. Un es uzskatu, ka šāda ietveršana ir ārkārtīgi svarīga. Decentralizēta pārvaldība arī vedīs Kosovu labāk integrācijas virzienā, arī palīdzēs izlīdzināt domstarpības starp uh, dažādām kopienām. Vēlēšanas municipālā līmenī ļaus otrai lielākai kopienai uzņemties lielāku atbildību par savu jautājumu risināšanu. Un šie jautājumi ietvertu šā, tādas lietas, kas ir svarīgas iedzīvotāju ikdienas dzīvē, proti veselības jautājumu, izglītību, kā arī reliģisko un kultūras, reliģiskā un kultūras mantojuma aizsardzība. Šeit, es domāju, serbu uh, pareizīgo baznīcu. Līdz ar to mēs no Eiropas Savienības puses atbalstam šo vēlēšanu procesu. Ciešās konsultācijās ar starptautiskām organizācijām Kosovas iestādes šobrīd izvērtē to, cik no šīm jaunajām municipalitātēm tiešām spēs piedalīties novembra vēlēšanās. Eh, skaidrs, ka eh, Kosovas vēlētāju piedalīšanās procents eh, šajās vēlēšanās būs ļoti svarīgs jautājums. Un tāpēc es ceru, ka Serbijas valdība arī rosinās Kosovas serbus izmantot šo iespēju un piedalīties vēlēšanās. Priekšsēdētāji Kosovas iedzīvotāju problēmas nevar atrisināt bez plašākas reģionālās kooperācijas. Šeit ir nepieciešama gan ekonomiskā sadarbība, gan arī tirzniecība. Jāsadarbojas arī cilvēktiesību jomā, jārespektē arī Romu tautības tiesības. Uh, ir arī jāveicina Eiropas perspektīvas iesakņošanās, un visi šie pasākumi prasīs plašāku sadarbību visā reģionā, eh, kuru atbalstu, kur atbalstu sniegs arī starptautiskās organizācijas. Likuma varas jomā ir nepieciešams tālāk sadarboties ar Sērbiju gan muitas, gan policijas eh, sadarbības jomā. Uh, Un tas vēlreiz pasvītro Eiropas komisijas prasību uh, izstrādāt vīzu liberalizācijas režīmu ar šo valsti. Kosovā tiešām ir veikta demokrātisko institūciju veidošana, ir centieni uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni. Kosova ir uzsākusi uh, ceļu, lai konsolidētu savus panākumus caur lokālām valsts uh, pašvaldību reformām. Ir arī veikti pasākumi, lai uzlabotu ekonomisko pārvaldību. Kosova ir uzsākusi attīstīt patiesas partnersadarbību ar Eiropas Savienības likuma varas misiju. Tomēr šogad novembrī visi šie pasākumi tiks pārbaudīti vēlēšanu dienās bet šeit būs atkal iespēja eh, serbiem parādīt savu vietu šai valstī. Es ceru, ka serbu kopiena ņems vērā šo iespēju. Tomēr joprojām ir izaicinājumi, par kuriem jau teicu jums šodien. Eh, Kosovai vēl ir tāls eh, ceļš ejams, līdz tā pilnībā varēs realizēt tā piedāvāto Eiropas perspektīvu. Joprojām ir nepieciešams atbalsts no Eiropas Savienības puses arī turpmākajos gados. E, pamatoties uz šo atbalstu un arī ņemot vērā partnerību ar Eiropas Savienību, e, Kosovas iedzīvotāji var būt pārliecināti, ka tiešām šis ceļš viņiem ir sācies. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Grazie, sincere, doktor Feit. Eh, su... Paldies! Sirsnīgs paldies jums! par tik ļoti izsmaļošo stāstījumu, kurā jūs īsi un skaidri raksturojāt situāciju. Ļoti daudz runātāji jau ir pieteikušies. Ja jūs piekrītat, jo vēlamies precīzi pieturēties pie darba plāna, tad uzklāsīsim uh, jautājumus, un tad jūs atbildēsiet. Jūs varēsiet uzklausīt vairākus jautājumus un tad atbildēt uh, kopā. Un tad mēs varbūt varēsim uh, vēl vairākas, teiksim, atbildes apkopot, un jūsu atbildes būtu vēl koncentrētākas. Pirmā runātāja Pakas kundze. Paldies, priekšstādātāja kungs. Paldies Fēti kungam. Paldies, ka sākāt ar progresu Jo, ja mēs kaut ko dzirdam, tad parasti dzirdam to, ka nekas nevirzās uz priekšu. Esmu ļoti iepriecināta par to, ka jūs atsevišķi arī to uzskaitījāt, un tas iedrošina mūs turpināt strādāt ar atdevu Kosovas labā. Jūs runājat arī par to, kā aizvien vēl ir problēmas. Jūs runājat par Mitrovicu, un es gribētu zināt, kas kontrolē robežu starp Mitrovicu, Kosovu un Serbija. Vai EULEX um, ir nostiprinājis, teiksim, savu varu un uh, ir, tam ir ko teikt, jeb citi tomēr ir pieteikšanas. Un otrs jautājums, cik uh, tālu cik, tāl N anklāvi ir uh, atcelti, vai tie vēl ir, vai tāda vairs nav. Un treškārt, es gribētu zināt, cik tālu jūs kā īpašais um, pārstāvis varat iespaidot to, lai sadarbība tiekš ar iedzīvotājiem tiktu turpināt. Mēs to vēlamies, mēs par to esam arī rakstījuši, un mēs vēlamies, lai īpaši sadarbība starp mazām nodēm, turā, tajās, kur um, teritorijās nodēļas, kur sērbi un albāņi dzīvo, lai šajās lauka apvidos sadarbība būtu dziļāka, un lai mēs varētu daudz vairāk ko darīt tieši šajās teritorijās. Un treškārt. Mēs ļoti labprāt apmeklēsim šīs vēlēšanas. Uh, Mēs vienmēr esam devušies vēlēšanu novērošanas eh, misijās, un es domāju, ka tas ir gan Albāņu, gan Serbi interesēs, lai mēs doties uz Kosovu un lai mēs eh, parādītu, ka esam ieinteresēti, ka esam klāt un ka šīs vēlēšanas eh, īstenotos patiesi labi. Tas ir mūsu interesēs. Un jūs teicāt, ka Belgrada ir, ka Belgrada kaut kā serbus iedrošināt. Nekad to neesmu dzirdējusi, gluži otrādi. Tas vienmēr ir bijis. Vai tagad uh, patiesi var redzēt tādu tendenci, ka Belgrada uh, mēģina uh, kādas uh, izmaiņas panākt tādā ziņā, ka uh, Sērbi kaut ko um, dara un ka viņi varētu līdz iespaidot valsts um, likteni, kurā viņi dzīvo? Un vēl pāris vārdi par to, ko jūs teicāt un par parlamentu. Vēlos arī aicināt parlamentu, mums vajadzētu uh, kolēģus no Kosovas parlamenta aicināt uz Eiropas parlamentu un uh, diskutēt un strādāt pie aktuāliem problēmām, lai viņi arī zinātu, kā parlamentārais darbs ir risināms un lai viņi varētu arī uzraudzīt uh, valdības darbu. Tas mums būtu jādara. Lielas paldies un es jums vēl daudz uh, veiksmes. Un lūdzu uh, priekšsādātāju patiesi uzklausīt to, ka mums kā parlamentam vajadzētu nosūtīt novērotāju misiju. Paldies! preso nota della sua osservazione e mi riservo poi di ribadirla. Jā. Es uzklausīju jūsu piezīmi un uh, reaģēšu. Tagad Svobodas kungs. Paldies, priekšsēdē kungs. Paldies par jūsu ziņojumu, un tas, ko jūs sacījāt, ir diezgan realistiski uztverams. Bet es vēlētos uzsvērt vienu punktu, konkrēti 15. novembrī paredzētās vēlēšanas. Kā jūs sacījāt, tas ir tiešām centrāls nozīmes punkts, un ja tur tiks sasniegts progress, un tad, manuprāt, virzīs uz priekšu visu procesu Kosovā. Uh, Un es varētu teikt pat vēl pozitīvāk, mums tuvākajās nedēļās būtu jādara viss iespējamais, lai izmantotu savus kontaktus, un varbūt jūs varat mums palīdzēt, eh, mums kā parlamentam un jums kā pastāvīgiem pārstāvim, tad eh, mēs varētu runāt ar, arī ar Serbijas valdību, lai atrastu tos serbus, kas ir ar mieru pieņemt, ka šādi uh, vietējā līmeņa vēlēšanas ir svarīgas, lai nodrošinātu Kosovā mazākumtautībām eh, pienācīgas dzīves apstākļus un funkcijas. Uh, Un līdzīgi kā komitejas vadītājs, eh, priekšsēdētājs sacīja, ka viņš noteikti to atbalsta. Šeit nav jautājums tieši par 15. datumu, bet gan par nedēļām, kas ir pirms tā, lai mēs paspētu izdarīt visu iespējamo, lai izmantotu tās iespējas, neatkarīgi no tiesiskajiem procedūrām, lai varētu koncentrēties uz dzīves apstākļiem, uz uh, sadarbību starp dažādajām grupām. Šeit es nerunāju tikai un vienīgi par sadarbību starp Albāņiem un Serbiem. Bet jūs minētie piemēri, tos noteikti vajadzētu publiskot, lai būtu zināms visiem, ka cilvēki tiešām var dzīvot kopā, un tas ir iespējams, un šai komitejai noteikti vajadzētu tuvākās nedēļas izmantot, lai pārliecinātu absolūti visus eh, par to, ka šīm eh, vēlēšanām ir noteikti jāizdodās. Paldies! Paldies Svobodas kungam. Vatsona kungam vārds. Grazie, prezidente. Uh, thank you. Paldies, Pēc kungs, par jūsu ziņojumu. Man ļoti interesē jūsu ideja par fórumu. Vēlos uh, uzzināt, vai ir pierādījumi par kaut citu sagrie, sasniegtu uh, progresu Mitrovicas fóruma jautājumā. Uh, un vai uh, ir atsauksme no Kosovā dzīvojušiem serbiem šajā jautājumā, un kāda ir Belgradas attieksme, vismaz kāda tā jums ir zinām, un vai ir uh, jums zināms kaut kas par mēģinājumiem uh, zināmā mērā apdraudēt šī fóruma veiksmīgu darbību. Konkrēti es vēlētos arī uzzināt arī par uh, dalību valstu attieksmi, kas neatbalsta šādu rīcību, un, un tā pašā laikā arī, kuras ir tās dalību valstis, kas ir īpaši atbalstījuši jūsu darbību, piešķirot uh, personālu vai kā savādāk, jo katrā ziņā jums šāda atbalsts ir ļoti svarīgs. Un visbeidzot, varbūt jūs varētu prognozēt, eh, cik ilgi šī misija varētu darboties. Sākotnēji tā bija plānota līdz 2010. gadam, bet kā izskatās, tam būtu vajadzīgs ilgāks laiks. Kā jums liekas, vai jūs būsiet uh, vienīgais šīs misijas vadītājs, vai varbūt jums būs uh, nepieciešams arī kāds pēctecis šajā amatā? Paldies, Vatsona kungs, un eh, kā mēs vienojāmies, tad eh, Fēc kungs šobrīd atbildēs uz pirmajiem trim uzdotajiem jautājumiem, un pēc tam mēs dosim iespēju uzdot vēl jautājumus. Lūdzu. Paldies. Vispirms es vēlētos izteikties par to, ka man tiešām prieks bija dzirdēt Paks kundzes eh, un Svobodas kundzes sacīto par to, cik svarīgi ir pašvaldību vēlēšana norise, un mūsuprāt, mēs tiešām sagaidām eh, to, ka serbu ka Serbija Kosovā piedalīsies šajās vēlēšanās. Un eh, mana misija šeit man ir jāpaskaidro Vatsona kungam jau uzreiz, ka kaut arī es esmu šeit kā īpašais Eiropas Savienības pārstāvs, tomēr ir labi zināms, ka man arī cits amats vēl. Bet, manuprāt, tie ir labi iet kopā. Un vismaz strateģiskais mērķis sasniegt šo kopienu integrāciju Kosovā, tas, manuprāt, ir pamat priekšnosacījums stabilitātei, kuru mēs eh, sagaidām gan Kosovā, gan Balkānu reģionā kopumā. Vien no taktiskajām, taktiskajiem risinājumiem ir aicināt pašus serbus piedalīties šajās vēlēšanās. Kaut arī šie divi procesi ir nošķirti. Pašvaldību vēlēšanas un decentralizācijas process apvienojas un savā ziņā ir atkarīgi viens no otra. Mums ir nepieciešams atjaunot šīs pašvaldībās esošās varas pārstāvis, piešķirot arī tās manis minētās autonomijas tiesības, un ir ļoti svarīgi, lai serbu kopiena redzētu to kā iespēju piedalīties, ka viņi var būt kā saņēmēji šiem jaunajām pašvaldību tiesībām ar uzlabotām autonomijas tiesībām. Un man ir tiešām prieks jums ziņot, ka decentralizācijas process virzās uz priekšu ļoti pozitīvi, un es esmu pārliecināts, ka ar labu sadarbību, kāda mums ir izveidojusies ar Kosovas varas iestādēm, mums izdosies pabeigt eh, vismaz šo sagatavošanās eh, grupu eh, izveidi, kur pārsvarā ir Kosovas serberi iesaistīti un eksperti, kas var sagatavot uh, augsni, lai šīs jaunās pašvaldības varētu sākt savu darbu pēc vēlēšanām. Manuprāt, tas ir ļoti spēcīgs signāls gan Belgradai, gan vietējai serbu kopienai, ka šīm vēlēšanām būtu jābūt par pozitīvām iespējām, kur noteikti vajadzētu izmantot. Šobrīd es nevaru neko vairāk kā vien minēt, kādu nostāju pieņems Belgrada attiecībā uz šiem pēdējiem notikumiem. Tomēr es varu atkārtot, ka pozitīvu iespēju ir daudz, un tas nekādā veidā neietekmē pušu eh, tiesisko nostāju, ja šīs vēlēšanas tiešām izdosies. Man ir prieks redzēt, ka klātesošie komitejas e, locekļi vēlas piedalīties novērošanas misijā. Un šobrīd e, mēs spriežam par to, kā organizēt šādu novērošanas misiju, kur, diemžēl, e, OSC organizācija nevar šobrīd to savu ierobežotā mandāta dēļ veikt, Un šobrīd man jāsaka, ka es neredzu nevienu citu iestādi, izņemot šo parlamentu, kas būtu vispiemērotākais partneris vēlēšanu procesā, ņemot vērā to Eiropas perspektīvu, kāds piešķirs Kosovai šajā reģionā. Savukārt, eh, kas attiecās uz pārējiem jautājumiem, centīšos atbildēt pēc iespējas īsāk. Ziemeļdaļā situācija ir gana sarežģīta. ILEX misija ir pie vārtiem, kur notiek reģistrācija, un tātad mēs misijas ietvaros pāraugam šo procesu. Savādāk eh, varam teikt, ka Kosovas policija, kas pārsvarā ir serbu policija, eh, sadarbojas ar EULEX misiju, un viņi galvenokārt risina problēmas arī saistības ar uh, mājokļu uh, rekonstrukciju, ko bija reģionā Katrā ziņā tur ir liels potenciāls eh, turpmākai nestabilitātei un arī vardarbībai, un mēs ceram, ka pašvaldību vēlēšanas būs arī tāda iespēja, kas ļaus pārvarēt šādas paralēlās struktūras, un katrā ziņā šīs eh, palielinās autonomijas uh, iespējas ļaus e, šādas līdz šim eksistējušas paralēlās struktūras vairs neizmantot, un arī tas noteikti e, uzlabos e, Kosovas iestāžu darbības stabilitāti. Kas attiec uz fórumu, tad varu atbildēt tikai tā, ka šobrīd mums ir izveidoti vairāki kontakti ar cilvēkiem Mitrovicā, Un cerams, ka laikam ejot, varbūt jau 15. novembrī vai arī tūlīt pēc tam, mēs tad varēsim virzīties tālāk, izveidojot atsevišķu pašvaldību Mitrovic ziemeļos, tā kā tas ir paredzēts eh, sākotnējā plānā, kuru ierosināja Desārī kungs. Vatson kungs jautāja par uh, manu e, darbību nākotnē Kosovā. Tas, protams, ir tāds bīstams jautājums. Es ceru, ka man būs tas e, gods vēlreiz šeit ierasties savā amatā un ziņot par situāciju Kosovā, bet, protams, e, tas būs atkarīgs no tā, vai dalību valstis mani atbalstīs salīdzinot ar citām iespējām, kas tām būs. Tātad tas ir atkarīgs no procedūras. Savukārt, ko es varu teikt par Eiropas Savienības galvenajiem mērķiem, par kuriem jau ir panākta vienošanās 2007. gada beigās, 2008. gadā, un konkrēti atbalstīt Kosovas ekonomisko un sociālo attīstību, kā it īpaši stiprinot likumu varu Kosovā. Visas 27 dalību valstis ir atbalstījušas manus centienus un arī EULEX eh, likuma varas misiju. Un tiešām vēlos izteikt pateicību visām dalību valstīm par sniegto atbalstu šajā jomā. Paldies! Paldies! Tas izklausījās labi. Tagad dosim iespēju uzdot vēl dažus jautājumus. Lučikungs, lūdzu. Um, grazie, senor prezidente. Um, Mr. Fait, I would like to thank you. Faita kungs, es vēlētos pateikties uh, uh, no zaļo uh, vārdā par tiem pozitīvajiem aspektiem, kurus jūs saskatījāt uh, Eh, Kosovas attīstībā un ka jūs nerunājāt tikai par tām grūtībām, kuras, protams, eh, ir šādā valstī. Jūs ļoti pareizi pieminējāt to, ka ir nepieciešams stiprināt ekonomisko un sociālo stabilitāti valstī, lai cilvēkiem rastos apziņa, ka šī valsts ir viņu valsts, ka viņi tur var strādāt, ka viņi tur var dzīvot, viņiem nav nepieciešams braukt prom, lai uh, varētu normāli dzīvot citās valstīs. Uh, es pati esmu no Austrijas, un mums daudz cilvēku ierodas pie mums, meklējot patvērumu, un tā kā es arī cieši sekoju šai situācijai Kosovā. Faitkungs uh, mūsu grupas vārdā es tad vēlos arī atbalstīt to, kas jau tika izteikts iepriekš un ko arī jūs tikko atbalstījāt, ka būtu šīm vietējām vēlēšanām arī novērošanas misija. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība to darītu, jo šī ir izņēmuma situācija, tā ir īpaša situācija ar Kosovu, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām uh, saorganizētu šādu Eiropas Savienības misiju. Es ceru, ka tie, kas izteicās par labu šādai misijai, man arī atbalstīs un uh, katrā ziņā no mūsu puses atbalsts jums ir. Uh, jūs pats tikko sacījāt par uh, policijas darbu. Es tad vēlētos uzzināt, cik daudz no Eiropas Savienības palīdzības attiecībā uz policijas misiju vēl ir nepieciešams. Jo, protams, ka policija tā ir tāda lieta, kas ir nepieciešama, lai cilvēki sajustos droši, jo, ja viņi tūmā ir policija, kas ir laba apmācība un kas zina, kā strādāt ar cilvēkiem, tad tas ir labi. Jo, protams, ja policija ir vāja apmācīta, tad, protams, cilvēki vairāk baidīsies no policijas, nevis atbalstīs to. Līdz ar to es gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu par šo situāciju. Jūs arī pieminējāt organizēto noziedzību. Uh, šajā aspektā es tad vēlētos uzzināt, kāda ir jūsuprāt situācija ar sieviešu tiesībām. Protams, ka cilvēku tirzniecība visvairāk skar uh, sievietes. Protams, ka ne tikai, bet galvenokārt tomēr. Un uh, daudzas no sievietēm nonāk šādā situācijā tieši tādēļ, ka viņām nav atbilstoši izglītības un trūkst iztiks līdzekļu. Varbūt jūs varat mums mazliet vairāk uh, pastāstīt, cerams, par progresu šajā jautājumā. Vēl viena lieta, ko es vēlējos eh, pieminēt, to jau sacīja arī Sobods kungs, esmu dzirdējusi, ka Belgrada jau šobrīd eh, aicina Kosovā dzīvojošos serbus nepiedalīties vietējās vēlēšanās. Es tiešām ceru, ka būs iespējams eh, nonākt pie tā, ka uh, Belgrada sapratīs, ka arī Kosovā dzīvojušiem serbiem vietējās vēlēšanas ir kaut kas tāds, kas ļaus viņiem pašiem ņemt varu savās rokā, un tad neiet runa par neatkarības iegūšanu. Un tieši tādēļ es vēlētos arī dzirdēt no jums, eh, kā jūs prognozējat, vai eh, Belgrad varētu progresēt, ja tā var teikt, arī šajā jautājumā un aicināt servis piedalīties vēlēšanās. Varbūt arī jūs varat pieminēt, ko mēs kā Eiropas parlaments varam darīt eh, par labu šīm risinājumam. Un tad vēl tāds jautājums, kas varētu būt tāds diezgan jutīgs. Jūs sacījāt, ka jūs neesat tikai Eiropas Savienības pārstāvs, bet arī Pilsoniskās eh, Savienības pārstāvs, un mēs zinām, ka um, katrā ziņā šī organizācija saņem finansējumu no donoru valstīm, kas ir um, pieņēmušas Kosovas neatkarību. Vai jūs nesaskatāt problēmu tajā, ka um, ir šī atšķirīgā nostāja, to, ka cilvēki var kritizēt Pieņemsim to, ka jūs eh, saņemat finansējumu no valstīm, kas ir atzinušas Kosovu kā atsevišķu valsti neatkarīgu, savukārt eh, no otras puses arī esat Eiropas Savienības pārstāvs, vai šeit nav tāds interešu konflikts, eh, vai vismaz kāds to varētu tā inter interpretēt? Paldies, Nečekungs, Vanotenkungs. Paldies, priekšsarētāji. Es tad vēlos pateikties Pīteram Feitam par to, ka viņš ir atradis laiku ierasties pie mums šodien un e, veicis tiešām ļoti profesionālu darbu tik sarežģītā misijā. Un noteikti attiecībā uz to, ka ir atšķirīgi viedokļi par Kosovas statusu, Juleks e, misija e, tiek veikta Eh, balstoties uz drošības un aizsardzības politikas. Eh, un katrā ziņā arī nepieciešams ir eh, pilsoniskais atbalsts, bet katrā ziņā šeit ir iesaistīts noteikti militārās, militārā joma un tiek piesaistīts arī militārais personāls. Katrā ziņā tad jājautā. Ja Eh, par Keiforu eh, spēku atrašanos. Tur, mēs zinām, ka tie ir izvietoti Kosovā, un lielākā daļa no, tā, no šiem spēkiem ir uh, no Eiropas Savienības valstīm. Keifor uh, daudz ir aizmirsuši, ka tas NATO sastāvā ir tieši Eiropa, Eiropas uh, spēki, un tieši vēlos mazliet dzirdēt vairāk par uh, Uh, tieši jūsu sadarbība ar NATO, it īpaši dzirdot, ka NATO samazina savas uh, misijas. Uh, attiecībā uz Kosovas policiju. Jūsu uzdevums ir veikt apmācību. Tas var būt dažādi saprotams, vai jūs reāli viņus apmācat, vai arī sekojat viņiem viņu misijās, ja jūs viņus neapmācat, kurš to dara. Es pieņemu, ka viņiem ir kaut kādas apmācības paredzētas, un eh, visdrīzāk arī jūsu mandātā ir ietverts šādas pilnvaras. Un tad es vēlos noskaidrot, vai jūs eh, vēlaties eh, redzēt atšķirīgas policijas spēkus katrai kopienai, ja tomēr tādus apvienotos policijas spēkus. Uh, Jūs pieminējāt savu mandātu, savus pilnvaras. Tas beidzas 2010. gada jūnijā, un Watson kungs sacīja, ka tad, uh, uh, ka jo, visdrīzāk tas finansējums, kas ir paredzēts, nav pārāk liels, bet tomēr 265 miljoni, manuprāt, ir diezgan liels finansējums. Uh, Kā tad jūs uh, skatāties uz to, cik ilgi mums būtu nepieciešams uh, tikt pārstāvētiem Kosovā? Vai, vai, arī, vai jūs varbūt uzskatāt, ka mēs tur atradīsimies vēl ļoti daudzus gadus? Paldies Van Orden kungam, Pontus Paldies, priekšsēdētāji kungs, tās bija ļoti interesantas informācijas apjoms, kas tiks sniegts par Kosovu, bet paliek šis centrālais jautājums. Un tas arī tika īpaši izcelts, proti šī politiskā atbalsta aspekts un Eiropas Savienības darbība attiecībā uz Kosovas statusu. Kā jūs to vērtējat? Mūsu politiskā grupa ir uh, pret uh, Kosovas uh, neatkarību. Mēs pašreizējo situāciju vērtējam tā, ka daudzas uh, valsts Eiropas Savienībā, kas ir atzinušas Kosovas neatkarību, bet tās nav visas. Un tagad redzam, ka šis. Uh, kurs uz uh, neatkarību ir uh, neatgriezenisks. Un neatkarība uh, novad pie mm, lielākas spriedzes, un tā ir, tas ir negatīvs precedenta gadījums. Vai varētu uzsākt jaunu miera procedūru, lai rastu kādu risinājumu, lai patiesi pēc 1244 rezolūcijas, kas tika pieņemta ANO par šo reģionu un arī par citiem reģioniem rastu risinājumu, kāda ir situācija attiecībā uz kara bēgļiem un cik tālu ir iespējama atgriešanās viņu dzimtenē. Tāpat tika runāts arī par to, ka Mums um, vajadzētu satraukties par organizētās um, noziedzības aktivitātēm, par narkotiku o, transportiem un cilvēku tirdzniecību. Vai tam arī ir iespējams um, negatīvs, uh, negatīva ietekme uz šo reģionu un arī uh, visu Eiropu? Paldies! Priekšsēdētājs. Tagad lūdzu dodu vārdu uh, Feita kungam. Uh, lai viņš dotu atbildi uz šo otro um, jautājumu kārtu, un tad nākošajā kārtā būs vēl četri jautājumi, lai gluži vienkārši iekļauties mums atvēlētajā laikā. Lūdzu. Un pašā sākumā es gribētu sniegt paskaidrojumu gan Lunačekas kundzei, gan arī var ordena kungam. Uh, man nav šīs misijas darboties eh, Junleks, Junleks eh, misijā. Es esmu īpašais pārstāvs, tāda ir mana misija. Es sniedzu politiskās norādes, politiskās vadlīnijas. Bet eh, es ļoti ceru, ka godāmie deputāti tomēr sapratīs manu situāciju, ka es darbojos saskaņā ar savu mandātu, un Juleks misijas vadītājs ir cits cilvēks, un viņš varēs atbildēt detalizētāk. It īpaši Lunačekas kundzei man ir jāsaka uzreiz, ka diemžēl manā rīcībā nav datu par to, kā virzās cīņa eh, pret mm, sieviešu tirzniecību un kā notiek apkarošana šai ziņā. Es zinu, ka ir bijis progress, es, bet es arī zinu, ka pilnībā šī problēma vēl nav likvidēta un joprojām Kosova ir tranzīta valsts daudzējādā ziņā, ne tikai tirzniecībā ar narkotikām, bet arī tirgojoties ar cilvēkiem. Bet eh, Kosovas iestādes eh, rūpīgi apsver dzimumu jautājumus, dzimumu līdziesības jautājumu. Piemēram, ir arī noteikta 30% kvota sievietēm Kosovas asamblējā, tad, tad notiek šāda veida kvotēšana. Eh, bet arī jāatzīmē, ka šī 30% kvota vēl nav izsmelt, ka joprojām ir jāstrādā, lai nodrošinātu šādu pārstāvniecību. Bet formāla prasība šāda eksistē. Un arī citās. Uh, atbalsta struktūrās ir šāda veida kvotēšana, un arī daudzos augstos amatos mēs jau tagad redzam augsti kvalificētas sievietes, kas veic e, savus pienākumus. Bet tagad atpakaļ atgriezīšos pie vēlēšanām. Esmu ļoti pateicīgs e, jums par to, ka jūs pasvītrojāt šo vēlēšanu svarīgo lomu. Uh, Jūs arī teicāt, ka parlaments, Eiropas parlaments un šīs komitejas deputāti varētu varbūt izmantot savus personiskos kontaktus, lai runātu ar Belgradu, lai veicinātu arī serbu kopienu piedalīties vēlēšanās. Es vēlreiz gribu var tikai atkārtot, ka mēs noteikti būsim pateicīgi par jebkuru šādu veidu palīdzību. Par man personisko pozīciju jāsaka, ka Es uzskatu, ka īpašā pārstāvja pozīcija tāpat kā ANO īpašā pārstāvja pozīcija, paver iespējas savstarpēji sadarboties. Es gan saprotu, ka dažkārt notiek tā, tā kā neizpratni par to, bet um, es esmu runājis ar attiecīgiem pārstāvjiem no visām organizācijām, un es, mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka ir noteikti jautājumi, eh, kur, kurus mēs turēsim šķirtus, tā kā atsevišķus, jo mums ir arī dalībvalsts, kas nav atzinušas eh, Kosovas neatkarību, un mums ir jārespektē šāda situācija, bet eh, visas dalībvalstis. Šeit es gribētu atbildēt pēdējiem deputātam, kas runāja. Visas eh, dalībvalstis ir akceptējušas īpašā pārstāvja nosūtīšanu uz Kosovu. Un tā ir iespēja tālāk eh, nodrošināt stabilitāti šajā reģionā kopumā un jūsu valsts Grieķija arī atrodas netālu no šī reģiona. Un šeit mēs varam visu kopā strādāt pie dažādiem jautājumiem, kas galu galā nesīs labumu arī Eiropas Savienībai kopumā. Vēl par koordināciju ar NATO. Mums ir laba darba koordinācija ar NATO misiju KFOR. Jūs zināt, ka civilu nemieru gadījumā e, ir jāaiziet caur trim fāzēm. Vispirms vietējā policija, e, kas reaģē uz nemieriem, tālāk IULEX ir otrais atbildētājs vai noregulētājs, un KFOR ir trešais spēks, kas iejauksies, ja notiks kaut kādi pilsoniskie nemieri. Ja notiks kaut kādas nekārtības, vienmēr mums ir garantija, ka iestāsies un palīdzēs mums nokārtot šīs nekārtības NATO spēks kā for. Un līdz ar šo hierarhiju mēs atkal demonstrējam mūsu uzticēšanos institūcijām, kas tiek veidot šajā reģionā, ka mēs virzamies uz to, ka spēki militārai tiks atvilkti uh, no šī reģiona. Šobrīd ir 14 tūkstoši liels šis NATO karaspēks. Eh, tomēr mēs eh, strādājam visi kopā, bet eh, NATO arī apsvarot visus plus un mīnus, izvērtē savus plānus par apmācību. Juleks neveic apmācību, policijas spēku apmācību. Pēdējos piecus gadus to ir darījusi ANO struktūra un ļoti veiksmīgi nodarbosies ar policijas spēku apmācību. Līdz ar to varam teikt, ka policija jau ir sasniegusi pietiekama augstu profesionālo līmeni, bet vēl ir nepieciešams tas, par ko jūs jau teicāt. Tas ir tā, tā kā uzraudzība vai mentora vadība. Uh, Eh, doties kopā policijas spēkiem uz dažādām notikumu vietām, arī novērot un palīdzēt policijas iecirkņos. Un mūsu galējais mērķis ar šādu palīdzību ir konsolidēt šīs eh, valsts policijas daudzetnisko sastāvu. Mēs uzskatām, ka pēc iespējas vairāk serbiem būtu jāiestājās policijas spēkos un jāstrādā tur. Mums bija e, zināms periods, kad serbi atstāja policiju dēļ vairākiem pilnīgi dažādiem iemesliem. Un es uzskatu, ka vajadzētu stiprināt uzticību, uzticēšanos. Arī minoritātēm būtu jāuzticas policijai. policijas personāls sastāvs ir jāveido ļoti daudz nacionāls. Es tagad nespekulēšu par to, cik ilgi varētu turpināties Juleks misija. Es zinu, ka misijas uzturēšana prasa lielas summas, bet principā atļaušos pateikt, ka es negribētu, lai starptautiskās organizācijas uzturētos šai provincijai ilgāk kā nepieciešams. Bet likuma varas jomā vēl joprojām ir daudz darba. Un visas dalībvalsts eh, tikai iegūs, ja mēs nostiprināsim likumu varu visā pilnībā šajā valstī. jo tas būtu arī ļoti svarīgi, lai piesaistītu ārvalstu tiešās investīcijas šai valstī, jo attiecīgi šīs investīcijas atbalstīs ekonomisko un sociālo attīstību tur. Un visbeidzot atbildēšu Kuntisa kunga, uz Kuntisa kunga jautājumu eh, par atšķirībām, vai arī par status atzīšanu. Uh, kādi ir atzinuši un citi nav. Varbūt visi nav atzinuši neatkarību, bet tomēr visi dalībvalsts ir vienojušās par kopīgiem mērķiem, pēc kuriem būtu jātiec Kosovā, un šāda darba kārtība arī tālāk tiek virzīta, un es esmu pārliecināts, ka tāds turpināsies arī nākotnē, un ar visu dalībvalstu atbalstu. Es negribu šodien kaut ko minēt attiecībā uz Kosovas status nākotnē jo par to runājuši ir arī citi. Tomēr jāatzīst, ka Kosovas neatkarība nav at, at, atceļama, tas ir jāpasvītro. Tad, un tāda iespēja, ka varētu būt jauns uh, miera process vai būt jauna ANO rezolūcija. Šāds uh, ceļš nelieks visai iespējams. Kaut gan mēs visi atzīstam, ka ja šāda drošības rezolūcija būtu nākus no ANO, tad, tad tas būtu vēl labāks rezultāts, bet diemžēl tas tā nav bijis. Vait, eh, darēja lab... Paldies, Veita kungam. Janāko kundze, lūdzu. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχα... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es uh, Gribētu pateikties eh, Feita kungam par teikto. Domāju, ka daudz kas no tā, ko viņš teica, ir pozitīvs. Bet uh, divus punktus vēlos izcelt. Pirmkārt, um, kāda iedzīvotāja grupa uh, no valsts ir devusies prom, cik daudz. Un uh, tieši kuras tautības iedzīvotāji ir uh, izbraukuši Un vai jums kā īpašiem sūtnim ir tiešie kontakti arī ar Belgradu? Vai runāt par uh, pašvaldību vēlēšanām? Mm, situācija ir tāda, ka Belgrada drīzāk uh, aicina iedzīvotājs nepiedalīties šajās vēlēšanās, vai tas ir fakts, jeb arī tikai tāds minējums? Vai Belgrada aicina atbalstīt uh, priekšvaldību vēlēšanas vai a, pretēji? Jūs runājat par policiju un runājat arī par to, ka daudz Serbijas policijas oficieri strādā. Tad liekas, ka tāds tā kā līdzsvars veidojas. Priekšsādājs paldies Gienāko kundzei. Tagad Gālera kungs. Tāler kungs, pareizāk sakot. določ način, ki ga ubirate. In... Jā, tā tad. Daļai situācija bija sarežģīta. Un uh, tomēr situācija m, mm, tagad ir, liekas, uh, rimtāka. Mēs esam piedzīvojuši Dienvidslāviju. Uh, un dzīvojuši šajā valstī. Zinām, ka Rietumu Balkāni bija Dienvidslāvijas daļa, un Dienvidslāvijas izjukšana pirms um, 20 gadiem šis process sākās uh, jau sen. Un tas ir saistīts arī ar uh, Miloševiča darbību. Ceram, ka Rietumu Balkānu stabilizācija tieši Kosovā aizsāksies tieši tur, kur uh, sākās Dienaslāvijas sabrikums. Un jautājums ir tieši, vai ir kāda jauna attīstība attiecībā uz vīzu jautājumu atrisināšanu, vai uh, lēmums jau ir pieņemts, vai ir pieņemts lēmums arī uh, par vīzu režīmu atcelšanu ar uh, Fairom un Melnkalni. Jo citādi situācija, teiksim, būtu tikai sarežģītāk, ja vienlaikus visam reģionam netiktu atcelta uh, vīzu režīma sistēma. Tas radīs tikai jaunas šķirtnes un situācija kļūs uh, tikai vēl sarežģītāka. Sarģītāk ir situācija ar pasu izsniegšanu, līdz ar to tiek apgrūtināta personu brīvu kustību. Tātad Bosnija Hercegovina to tas skar un arī Kosova. Kā jūs redzat nākotnes perspektīvu Kosovai? Tieši runājot par vīzu politiku. Dalībvalsts un Eiropas Savienība, kā tās varētu uh, rīkoties, lai uh, tiktu ieviests bezvīzu režīms. Tātad vai jau ir uh, atbalsts valdībai Prištinā attiecībā uz uh, vīzu izsniegšanu un uh, pasu uh, izgatavošanu? Paldies! Priekšsēdētājs saka paldies. Nākošais eh, runātājs. Es esmu pateicīgs Feita kungam par esošās situācijas izklāstu Kosovā un par Eiropas Savienības darbiem šai valstī. Es pilnībā apzinos, ka jūsu uzdevums ir ļoti sarežģīts, ka ir ļoti daudz uzdevumu, kas jārisina. Tomēr jāatzīst, ka es neesmu apmierināts. Es nevaru pieņemt jūsu situācijas izklāstu. Jūs savā paziņojumā vairāk stāstījāt eh, par vēlēšanām, par institūciju stiprināšanu. Un tikai ļoti virspusē jūs pieminējāt par ļoti būtiskiem jautājumiem. Jūs ļoti virspusē skārāt ļoti svarīgas eh, tēmas, jo pirms dažiem gadiem šajā valstī bija zināms iespējas attīstīt savu dzīvi nedaudz savādāk. Lielākā problēma Kosovā bez etniskām nesaskaņām un bez kara sekām ir milzīga politiskā korupcija šai valstī. Ir arī satriecoša organizētā noziedzība, naudas atmazgāšana, narkotiku tirzniecība, cilvēku tirzniecība, un Visas šīs problēmas padara Kosovu par ļoti, ļoti nozīmīgu draudu Eiropas sivie, eh, Savienībai. Tas ir draudz ne tikai Kosovas eh, pilsoņiem, iedzīvotēm, bet visai Eiropai. Korupcija, organizētā noziedzība tur ir ļoti samilzušas sasniedzot eh, bezprecedenta apjoms, kriminālo grupējumu vara ir pat lielāka uh, kā Eiropas um, mafijas spēku vāra, ja salīdzinātu Kosovas un Itālijas mafiju, tad man ir jāsaka uzreiz, ka Kosovas mafija ir daudz labāk organizēta par Sicīlijas mafiju. Un uh, Sicīlijas mafija ir diva pusreiz mazāka par Kosovas mafiju apjomsiņā. Un tāpēc mans jautājums, uh, tad caur kādu prizmu jūs mērat eh, jūsu veiksmi šai valstī. Kosovā ņemt vērā tikai vēlēšanas. Nebūtu pareizi, tas ir kaut kas tāds, kas eh, parādās virspusē, kā tāds parametrs, un pieņemt vēlēšanas kā vienīgo parametru, tas varētu būt maldinoši. Es eh, Atceros, ka jūs teicāt, ka jūs neesat atbildīgs par situāciju kopumā, ka jūs neesat EULEX vadītājs, ka jūs esat Eiropas Savienības īpašais pārstāvs. Tomēr jums, kā arī šajā matā, tomēr ir noteikti nozīme, jūs varat noteikt prioritātes. Ko jūs varat teikt par šiem parametriem, vai jūs ņemat vērā visus šos citus manis pieminētos parametrus, lai noteiktu, vai Kosovo tiešām progresē reālā izteiksme? Vai jūs ņemat vērā šo tirzniecību ar cilvēkiem, narkotikām, arī organizēto noziedzību, arī naudas atmazgāšanas problēmu. Naudas atmazgāšana tur notiek milzīgos apjomos dēļ šīs valsts statusa. Šī valsts nav pilnvērtīgā statusā, joprojām ir daudzas valsts, kas Kosovu nav pieņēmušas. Līdz ar to arī nenotiek pilnvērtīga sadarbība ar policijas iestādēm. Un tas arī viens no iemesliem, kāpēc eh, Kosovas iedzīvotājiem netiek izsniegta vīza noteiktos gadījumos. Visas izlūkošanas iestādes saka, ka nevarētu dot brīvi vīzas eh, Kosovas iedzīvotājiem, jo no šīs valsts nāk ļoti nopietni draudi visai Eiropai. Un tādas valsts, kas atrodas eh, kaimiņos Kosovai, Itālija, Grieķija un citas, tās ir tīpaši apdraudētas. Es varbūt tālāk nerunāšu, bet 260 eh, miljonus gadā mēs maksājām, lai atbalstītu Juleks misiju. Kādi vēl citi eh, parametri tiek izmantoti, lai izvērtētu šīs misijas veiksmi vai neveiksmi? Vai jūs vismaz zinat par situāciju šajās citās nozerēs, vai jūs eh, ņemat vērā šos citus parametrus, tad, kad jūs deklarējat savus panākumus šajā reģionā? Paldies ar Laki kungam, un tālāk došu vārdu Kumutsakusa kungam. Eh, eh, ευχαριστώ πολύ τον ειδικό απεσταλμένο. Paldies Paldies īpašajam sūtnim, kas pārstāv Eiropas Savienību. Paldies par aktuālo informāciju, par šo ļoti sarežģīto darbību, kādu, veic, kādu viņš veica eh, Kosovā. Vēlos uzdot jautājumu, kas ir drīzāk eh, attiecināts uz eh, civilo jomu un jūsu ietekmi un arī Eiropas Savienības ietekmi, kā arī politisko attīstību. Ar to domāju sekojošo. Ir zināms, ka Belģija, Belģija ir vērsusies starptautiskajā krimināla tiesā Hāgā un lūgus atzinumu par to, vai vienpusējā Kosovas neatkarības deklarēšana ir bijusi legāla vai ne. Un pat labam šāds atzinums no um, Hāgas vēl nav sastādīts. Un Feitkungam gribēja jautāt, vai viņš var aptuveni novērtēt, kad šīs starptautiskās tiesas atzinuma Uh, sagatavošana būs noslēgta. Vēlreiz atkārtošu, jūs neklausījāties. Tātad, vai jūs varat uh, Mm, apmēram novērtēt, kad atzinums no Hāgas būs gatavs un vai šis atzinums ietekmēs politisko situāciju Kosovā. It īpaši raugoties uz to, vai šis atzinums mm, tiks sastādīts vēl pirms izšķirīgajām vēlēšanām novembrī, mm, pašvaldību vēlēšanām. Un ļoti nozīmīgs ir arī tas, kāds tad būs šis atzinums, jo tad ir iespējama atbilstoša reakcija pēc tā. Piemēram, ja atzinumā tiks teikts, jā, neatkarības deklarācija bija pilnīgā likumīga, tad tai varētu būt noteikta reakcija. Bet, ja šajā atzinumā drīzāk tiek runāts par to, ka neatkarības deklarācija bija nelegāla, tad arī reakcija varētu būt loži otrādi. Un tas varētu ietekmēt gan vēlēšanas, gan arī Eiropas Savienības rīcību Kosovā. Būšu pateicīgs jums par jūsu uh, prognozi šajā jautājumā, jo tie ir ļoti būtiski jautājumi. Paldies! Grazie, onorevole Kumucakos. Paldies, Kumucakos kungam. Vēl viens runātājs, tā būs Gomeša kundze. Un tad atbildēs Faita kungs. Paldies, priekšsarētāji kungs. Es vēlētos uzdot šādus jautājumus. Lai varētu sekmīgi cīnīties ar organizēto noziedzību un korupciju, mums ir nepieciešams nodrošināt Kosovo ekonomisko stabilitātu un ilgspēju. Un tā ir tieši tā jomu, joma, kurā Eiropas Savienībai neizdevās uh, sekmīgi atrisināt šo jautājumu par labu sev eh, pienākumu sadalē, vai ir noticis kāds progress šajā jomā. Runājot par sievietēm, un ne tikai kā upuriem cilvēku tirzniecībā, bet arī kā strādājot uh, par dažādās iestādēs, un UNIFEM ir bijuši ļoti sekmīgi savā darbā. Viņi varbūt, eh, viņi nav parlamentā, jo vīriešiem tas īsti nav pieņemams, bet eh, jautāšu par vēstniekiem. Cik atceros, pagājušajā gadā tika vairāki vēstnieki nozīmēti, un neviens no tiem nebija sieviete, vai ir kaut kas mainījies šajā situācijā? Vai jūs varat arī e, kaut ko precīzāk par Euroleks darbu Mitrovica e, paskaidrot, vai tiesa darbojas, vai mēs esam iesaistīti ar, arī tiesu kā iestāžu funkcionēšanā. Euroleks ir nepieciešams e, personāls, cik es ir prokurori, kāpēc dalību valstis nenodrošina uh, Eh, to, vai ir problēmas ar finansējumu, vai varbūt ir kāds cits iemesls tam. Jā, tagad uh, pirms dodu vārdu Feita kungam. Vēlos uh, īsi rēdīt uz uh, Gomeša kundzes uh, teikto. Mūsu kolēģi Neits kundze ir iesniegusi grozījumu budžeta Mm, plānam, budžeta finanšu perspektīvai, un ir uh, plānoti grozījumi attiecībā uz plašāku sieviešu iesaisti un uh, arī uz uh, sieviešu kā īpašo sūtu nosūtīšanu uz dažādiem reģioniem, kur arī ir krīze. Tātad nu, šis jautājums ir tāds, uz kur centos jau atbildēt pirms Feitkunga teiktā. Tagad Feitkungam atslūdzu. Yeah, to start off. First, uh, the question... Labi, tad uh, vispirms atbildot uz Žinaku kundzes jautājumu. Pēc vardarbīgā posma 90. gada beigās, 98. 99. gadā ļoti daudz serbu. Un, protams, man jāpiemina arī 2000. 2001. gada posms. Daudzi serbi uh, aizbrauc no Kosovas. Un šī situācija, tās risinājums ir eh, viena no manām augstākajām prioritātēm aicināt eh, tur kādreiz dzīvojušos serbus atgriezties Kosovā. Esmu pārdomājis eh, dažādus variantus, kā varētu nodrošināt to, ka serbiem būtu iespējams uh, atkal droši dzīvot Kosovā, man ir jāsaka, ka pieejamie resursi eh, ministrijā, kas ir atbildīgi par izceļojošo Kosovas iedzīvotāju atgriešanos, šī resursi ir ierobežoti un to, tos ir nepieciešams papildināt ar eh, atbalstu no dažādām organizācijām. Pašam man nav nācies runāt ar Belgradas pārstāvjiem par šo jautājumu, bet katrā ziņā esmu gatavs to darīt. Centīsimies arī veicināt šādu izbraukušo iedzīvotāju atgriešanos, bet eh, principā atgriezušies ir tikai daži. Uh, Tā kā tas ir ne tikai nepieciešams, bet tas būtu arī iespējams noteikti palielināt eh, tuvākajos gados šādi iedzīvotāju skaitu, kas atgriežas. Kas attiecas uz vīzu režīmu liberalizāciju, es tad tālāk gribētu lūgt būt pacietīgam. Man, diemžēl, nebūs iespējams eh, izteikties par šo jautājumu. Rītdien komisārs uh, daudz precīzāk varēs uh, atbildēt jums. Tas notiks rītdien. Uh, noteikti varam teikt, ka šobrīd ir institucionālās uh, iespējas strādāt vīzu eh, režīmā, ir nodrošināts nepieciešamās kontrols uz robežām, pilsoņiem ir izsniegts eh, biometriskās, eh, biometrisko datu pasas, eh, un ar šādiem priekšnosacījumiem var strādāt. Diemžēl Kosovā tāda situācija vēl nav, iedzīvotāji nav šādas pasas saņēmuši. Eiropas Savienība, it īpaši caur Eurolex misiju, šobrīd strādā pie tā, lai izstrādātu instrumentus, ar kuru palīdzību būs iespējams sadarboties tehniskajā līmenī eh, starp policiju un eh, muitu, kā tas tiek šobrīd nu, prasīts Serbijai, eh, lai varētu arī pieņemt lēmumu tad par vīzu režīmu liberalizāciju, bet katrā ziņā ar laiku tas būs iespējams arī attiecībā uz Kosovu. Un Javiers Solana jau ir minējis, ka Kosova atrodas šajā procesā, un cerams, ka ar laiku mēs sagaidīsim šādu brīdi, kad tas būs iespējams. Kā jūs pats sacījāt, mēs varēsim nonākt tad pie uh, reģiona, kurā nav nepieciešams ceļošanai vīzes. Man bija eh, ļoti interesanti uzzināt Lačī kunga uh, izteikto aprakstu par problēmu nopietnību. Es nedomāju, ka kaut kas no manis sacītā ir pretrunā ar to, ko jūs uh, teicāt, mēs piekrītam, tik tiešām ir šādas nopietnas problēmas, un tieši tādēļ Eiropas Savienība ir piekritusi izvietot savu uh, lielāko eh, drošības misiju ārpus Eiropas Savienības tieši šajā reģionā. Kas ir šie parametri sekmīgai darbībai, kā jau jebkurai misijai. Jurleks gadījumā tas var mainīties, bet attiecībā uz Kosovu mums ir nepieciešams pilnīgi skaidri nodrošināt likuma varu, kas ļautu Kosovai kādā brīdī pietuvoties Eiropas Savienības iestādēm, un ar to es gribu teikt, ka mums ir zināms ietekmes iespējas uz Kosovas varas iestādēm, lai tās sadarbotos pilnībā ar Jurleks misiju. Kā jūs zināt, jau no iepriekšējās pieredzes eh, Kosovas eh, no iedzīvotāji ļoti interesēti, lai eh, ar laiku iestātos Eiropas Savienībā. Un līdz ar to uz viņu uh, līderiem tiek izdarīts zināms spiediens, eh, lai panāktu progresu šajā jautājumā. Tik tiešām esmu runājis par eh, to, lai izveidotu iestādes, bet eh, nākamais nepieciešamais solis ir nodrošināt to, lai šīs iestādes strādātu atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas Savienības standartiem. Un tas lielā mērā būs saistīts ar pārvaldību, ar atbildību. Būs noteikti arī šajās iestādēs tiks izskatīti augsta profila korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas lietas. Šobrīd man ir grūti prognozēt, eh, kā tas viss attīstīsies. Šobrīd par to pil pilnībā ir atbildīga ILX misija Bet katrā ziņā varu jums eh, teikt, ka Kosovā tiek sagaidīts tieši no iedzīvotāju puses tas, ka EU leks misija var sasniegt to, ka tiesas priekšā stājās tiešām šāda augsta līmeņa eh, korupcijas un eh, noziedzīgās pasaules pārstāvi, un tiek panākts eh, acīm redzams process cīņā ar korupciju un noz eh, organizēto noziedzību. Manuprāt, man būtu arī jāmin eh, tas, ka komisija ļoti aktīvi ir ieinteresējusies šīs, šī jautājuma risināšanā, jo ir skaidrs, ka, protams, uh, Iepirkums ir viena no tām jomām, kur ir ļoti augsts korupcijas līmenis, un šāda situācija ir jārisina. Mēs pie tā strādājam. Tālāk pārējot pie tiem jautājumiem, kurus uzdeva Kumatsakus e, kungs par starptautisko tiesu. E, man, diemžēl, jāsaka, ka es neuzņemos eh, izteikt minējumus par to, kāds būs tiesas lēmums. Mēs, protams, varam izteikt kaut kādas prognozes, bet eh, tām nav nekāda īpaša svara. Manuprāt, būs nepieciešams ilgāks laiks nekā līdz 15. novembrim, lai tiesa varētu pieņemt savu lēmumu. Zinām, ka visas uh, sēdes tiesa organizēs decembrī, un tad tiesneši sāks strādāt pie secinājuma izstrādes. Un pieņemot, eh, ka tad tiesa varētu nākamā gada vidū aptuveni eh, izteikt savu eh, savu viedokli, kas nebūs tiesas spriedums kā tāds. Tas tiešām būs tāds konsultatīvs atzinums, un tam nebūs saistoša spēka. Katrā ziņā tām valstīm, kas uh, nav atzinušas uh, Kosovas neatkarību, tas ne, tātad tām tas nebūs saistošs, bet katrā ziņā būs uh, jāņem vērā. Ja nekļūdos, tad tagad pievērsīšos Gomeškundas jautājumiem. Paldies jums par tiem! Uh, Šobrīd varu sacīt tā, ka ekonomiskā situācija Kosovā joprojām ir ļoti trausla situācijā. Ekonomiskā krīze ir negatīva, negatīvi ietekmējusi ekonomiku un, un šī ietekme pastiprinās. Un tas ir noticis mazliet vēlāk nekā citur, jo Kosovā ir maz attīstīta ekonomika un tā nav tik cieši saistīta ar globālo ekonomiku. Līdz ar to krīzes sekas uh, ir mazliet vēlāk sākuši atstāt ietekmu uz Kosovas ekonomiku. Tomēr tas šobrīd notiek, un uh, tas ir redzams gan nodarbinātības jomā, gan arī uh, eh, samazinātā ārvalstu tiešo investīciju jomā. Enerģētika ir viena no tām nozarēm, kas varētu būt potenciāli eksporta joma, ja viss risināsies sekmīgi. Tad eh, Kosovai ar tā ir, tās rīcībā esošiem resursiem būs iespējams eksportēt elektrību kā eh, produktu. Bet, protams, eh, privatizācija ir notikusi, izstājoties vairākiem potenciālajiem eh, pretendentiem tieši attiecībā uz šo iepirkumu. Līdz ar to tuvākajos mēnešos būs noteikti jālēm par šiem jautājumiem un cerams, ka tad eh, šis, šī privatizācija pabeigsies pēc iespējas ātrāk. Un savādāk uh, elektrība būs jā, jāimportē, kas, protams, nozīmē milzīgi ietekmi uz, valsts, uz Kosovas budžetu. Kas attiecas uz e, svarīgo amatu um, esamību un e, cik liels e, ir iespējas sievietēm to ieņemt, var teikt, ka ir vairāk amati, kuros sievietes strādā ļoti profesionāli Kas attiecas uz eh, Mitrovicas tiesu, šobrīd var sacīt, eh, ka mēs neesam vēl nonākuši tik tālu, eh, lai Kosovas Albāņu un Serbu tiesneši un prokurori būtu sākuši darbu, bet mēs joprojām konsultējamies ar saviem kontaktiem attiecīgajās uh, attiecīgajās kopienās, gan eh, Kosovas ziemeļos, gan Belgradā. Un visbeidzot, varbūt eh, šeit es var, vēlētos lūgt at, atbalstu no šīs komitejas, un tas sasaucās eh, ar to, kas tika sacīts par organizēto noziedzības apkarošanu. Eh, par to, ka mums iespējams būtu nepieciešams piesaistīt vairāk prokurorus no dalību valstīm, lai varētu izskatīt visnozīmīgākos eh, gadījumus un lietas, kas būtu jāizskata. Iespējams, ka IULEX eh, e misijai būs jālūdz sniegt atbalstu un nodrošināt šādus svarīgus ekspertus, lai IULEX e misija varētu sekmīgi darboties. Grazie, doktor Feiti, par šo interviju. Paldies, Feita kungs. Jūs ļoti detalizēti atbildējāt uz jautājumiem, nu tad šobrīd pēdējie pieci eh, cilvēki, kuriem ir iespēja uzdot jautājumu. Havit kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Feitkungs, ka jūs esat atraduši laiki ierasties un atbildēt uz mūsu jautājumiem. Novēlu jums visu to labāko jūsu darbā un vēlos eh, pievienoties vairākiem kolēģiem, kas ir izteikušies par to, ka ir nepieciešams eh, novērošanas misiju organizēt. Tāpat mums ir nepieciešams eh, apkopot to pieredzi, kas mums ir dažādu vēlēšanu novērošana dažādās valstīs pasaulē. Tagad pie maniem jautājumiem. Jūs mandāts, eh, protams, ietver arī atbalstu um, ehm, pamata brīvību nodrošināšanā un cilvēktiesību ievērošanā. Tad kā jūs varētu novērtēt, kāds ir eh, būtiskākās problēmas tieši šajā jautājumā? Otrakārt, mēs uzklausījām jūs komentārus uh, Eh, atbalstu starptautiskai klātbūtnei Kosovā. Protams, ka tā ir problēma. Tad vai eh, kā jūs varētu eh, sacīt, kāda ir šī situācija tieši no jūsu perspektīvas? Jūs, protams, varat daudz precīzāk atspoguļot viedokli par starptautisko klātbūtni dažādās misijās. Otrakārt, vēlos uzzināt eh, saistībā ar to, ko jūs sacījāt par sadarbību, eh, par muitu, policiju un eh, Serbiju, Serbu atgriešanos. Vai jūs varat salīdzināt situāciju šobrīd un aptuveni pirms gada par kaimiņu, ar, kāda ir situācija ar kaimiņu valstīm, kāds, kā veidojās Kosovas attiecības ar tām? Paldies Savita kungam. Tad van Bālen kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Gribu uzdot um, jautājumu Feita kungam. Viņš um, raksta ziņojumā, ka ir uh, bijusi serbu īstenota politika vērsta uz to, lai uh, no Belgradas uh, ieceltu ierēģņus uh, mm, valsts pārvaldē anklāvos. Uh, un at, tad ir grūti arī izveidot a, pašvaldību. Vai tagad ir a, iespēja, kas a, atturētu serbus no šādas iejaukšanās, vai kas ir darīts šai virzienā? Grazie, eh, onorevole Van Balen. Paldies Van Bālen kungam. Nākošā runātāja. Nākošais runātājs Kirilova kungs. Es pavisam īsi izteikšos. Tas principā būs turpinājums tam, ko teica mans eh, kolēģis. Eh, es tiešām atbalstu viņu un viņa paustās bažas, un man tiešām prieks, ka Feita kungs eh, ir vismaz aptuveni saprat šo situāciju, bet eh, papildus jau minētājam eh, es esmu satraukts par to, cik lielā mērā viss šī situācija ar korupciju un organizēta noziedzību, kā attīstīsies visa šī sadarbība nākotnē, ja korupcija ir līdz pat augstākajiem varas līmeņiem. Es domāju, Feitkungs ļoti labi apzinās, ka organizētā noziedzība ir saistīta pat ar visaugstākajiem politiskajiem aprindām. Manuprāt, tā ir viena no lielākajām problēmām. Un ja mēs tai nepievērsīsim pienācīgu uzmanību, tad mēs varētu nonākt ļoti sarežģītā situācijā. Jo man saudabīga likās jūsu apraksts par šo mentoringu, ko jūs pieminējāt. Ņemot vērā, ka daudzi runā par uh, Kosovas neatkarību, bet es neesmu pārliecināts, ka šis mentorings uh, nākotnē kādā veidā tiešām varēs tā īstenoties. Jums jāapzinās, ka mēs šobrīd esam ļoti sarežģītā juridiskā situācijā. Uh, pieņemsim, ka šī cīņa sāk palikt efektīva. Tātad tas skars ļoti daudzas aprindas, un tas, ko es dzirdu pēdējā laikā par šīs pašnoteikšanās organizāciju, par Kosovas neatkarību, man jāatzīst, ka es, es esmu pārliecināts, ka tā diez vai ir Kosovas eh, pilsoniskās sabiedrības eh, pārstāvēt organizācija. Uh, Iespējams, ka mēs nonāksim situācijā, un es ceru, ka tas tomēr nenotiks, bet eh, iespējams mēs nonāksim situācijā, kurā šī cīņa kļūst aizvien efektīvāka, un tad mēs redzēsim arī izmaiņas eh, vispārējā attieksmē. Un iespējams, ka liela daļa šīs tā saucamās sabiedrības Un mums ir jāapzinās, ka dažādi e, cilvēki Kosovā ir dažādu iemeslu dēļ vēlējušies neatkarību, bet iespējams, ka mums vairs nav nepieciešama jūsu misija. Šī pašnoteikšanās organizācija jau šobrīd parāda, ka, kas varētu notikt. Es baidos, ka mēs varam nonākt uh, sarežģītā situācijā, ja mēs šobrīd eh, neieguldīsim pietiec, pienācīgu uzmanību šo jautājumu risināšanai. Es katrā ziņā novēlu jums visu to labāko šo eh, problēmu risināšanā, bet mēs taču eh, labi apzināmies, ka viss šī nelegālā darbība notiek visapkārt, visos reģionos. Es nekādā ziņā nevēlos uh, jums kaut kādā veidā laupīt drosmi cīnīties ar šīm problēmām, bet mums vajadzētu daudz realistiskāk skatīties uz lietām, un es nebūtu neesmu tik optimistisks, bet katrā ziņā vēl jums visu to labāko. Paldies Kirilov kungam, ka tagad eh, vārds Kačin kungam. Grazie, prezidente Albertini. Uh, gospod Fejt, uh, eh, nisam zadovoljen. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Režīm. Eh, na Zahodnem Balkānu Eiropska unija že dolgo. Es neesmu īpaši apmierināts ar jūsu atbildi attiecībā uz uh, vīzu režīmu. Eiropas uh, Savienība ir pieļāvusi vairākas uh, kļūdas Rietumu Balkānos. Uh, Ungārija, Serbija drīzāk vēlas saņemt Ungārijas pilsonību, Bulgāri, Serbijā vēlas um, drīzāk Bulgārijas pilsonību. Un tagad situācija ir tāda, ka Serbi, kas uh, dzīvo Kosovā, mm, vēlas uh, būt Serbi. Viņi Mm, eh, praktiski nu, tagad tiek dalīta tā kā īsti serbi un Kosovas serbi, un tā ir diskriminācija. Tā novadīs pie etniskās tīrīšanas un novadīs pie tā, ka serbi uh, dosies prom no uh, Serbijas un pārcelsies, uh, no Kosovas atmanies un pārcelsies uz Serbiju. Mm, organizētā nozīme noziedzība mm, turpinās plēsties uh, Kosovā. Jūs mm, runājat par pasēm, man, piemēram, nav biometriskas, uh, biometriskas indikators saturoša pase, un daudziem mm, citiem arī ne. Tas taču nav uh, risinājums. Problēma ir tā, ka mums nav īsta nepieciešamās politikas Tas noved pie tā, ka cilvēki sajūtas, ka viņi nav īsti e, vienlīdzīgi. Kā jūs rīkosieties? Ko jūs e, piedāvāsiet komisijai? Kā vajadzētu izmainīt uh, politiku vīzu režīmu atvieglošanai, balstoties uz jūsu pieredzi. Paldies. Paldies Kačina kungam. Līdz ar to noslēd un uh, pēdējā runātāja šajā diskusija lokā Monis Kundze. Paldies, uh, priekšsētāja kungs. Mans jautājums arī ir līdzīgs kā Kačinkunga jautājums. Proti, vai izņēmumi vīzrežuma Kosovas uh, sarbiem neno. Uh, vedīs pie tā, ka tiks vājināta Eiropas Savienības vīzu politika visā reģionā. Mēs vēlamies multietniskās sabiedrības šajā reģionā konsolidēt. Un vēl jautājums īpašā sūtņa teiktajā un arī rakstveida daļā ir norāde uz kādu jēdzienu, proti starptautiskā leģitimitāte. Un ja šī starptautiskā leģitimitāte ir pamats Eiropas a, Savienības ārējām attiecībām, tad a, tas a, varbūt atviegloti klātbūtni tur. Paldies, priekšstātais, paldies Maņas kundzei. Un tagad noslē, noslēgums diskusijai. Lūdzu, Faitkungs, jums dod vārdu. Maybe I, for Varbūt es sākšu apgrieztā kārtībā, lai atbildētu uz pēdējiem jautājumiem. Vispirms atbildēšu pēdējai deputātei, kas runāja. Es gribu teikt, ka Eiropas Savienība strādā uz starptautisko tiesību normu bāzes. Dažreiz varētu uh, būt arī dažāda interpretācija par to, ko mēs domājam ar starptautiskiem tiesību aktiem, starptautisko likumu. To varētu interpretēt, varbūt dažādi, bet es esmu gatavs apliecināt, ka mēs uh, daram visu visu un visas mūsu darbības, eh, kas izriet no Eiropas drošības un aizsardzības politikas, eh, ārlietu un eh, drošības politikas, ieskaitot arī mūsu misiju nosūtīšanu, komisijas darbs un vispārējais. Mūsuprāt, visu šo pasākumu norisi pilnībā atbilst starptautiskajai likumdošanai, starptautiskajiem tiesību aktiem. vēl Es gribētu vēlreiz atvainoties, ka eh, ļoti daudz jautājumi, kas ir saistīti ar vīzu režīmu atvieglojumiem, tie būtu jāadresē komisijai, un komisāra kungs droši vien labāk varēs jums pastāstīt, eh, kā, kā notiek darbs šajā jomā, tas ir ar vīzām. Tālāk par Kosovas serbiem. kas nekvalificējas šādam bezvīžu, bezvīzu režīmam. Ja lēmums piešķirt šādus atbrīvojumus no vīzprasības attiecināt arī uz serbu kopienu, tad varētu uzdot jautājumu par to, kādas sekas tas izraisītu. Vai šāds lēmums liktu serbiem vairāk pagriezties seju pret Belgradu, vai viņam tad līdz ar to mazāk interesēs integrēšanās kopā ar Kosovas albāņiem Kosovas teritorijā? Es gribētu, lai vīzu režīma atvieglojums attiektos pilnīgi uz visiem Kosovas iedzīvotājiem, bet Es arī uzskatu, ka tieši šāda attieksme būtu vienojošāka, tas tā vairāk stimulētu integrāciju, tā būtu daudz produktīvāka nekā, teiksim, ceļš, ka mēs piedāvāsim dažādām kopienām dažādas risinājums. Bet eh, tas ir mans personiskais viedoklis. Es eh, esmu gatavs pieņemt arī tādu lēmumu, ka vīzu atvieglojumi neattieksies pilnīgi uz visiem Kosovas iedzīvotājiem, jo līdz ar to tomēr kopīgais pozitīvais efekts būtu lielāks nekā, ja šāda atvieglojuma netiktu piešķirti vispār. Es arī saprotu Kīlova kunga argumentāciju par politiķiem un eh, to iesaistīšanos, ja Juleks darbosies eh, ar panākumiem, tad tiešām varētu būt eh, kaut kāda reakcija un sekas, bet ar to mums vajadzēs tikt galā. Tomēr es gribētu pasvītrot ka mūsu rīcībā ir pietiekami daudz mehānismu, un tas ir vēl visdēļ Eiropas perspektīvas. Ļoti daudzi Kosovas iedzīvotāji un arī politiķi ir ārkārtīgi ieinteresēti gūt labumus no tālākas integrēšanās Eiropas Savienības struktūrās. Uh, vīzu režīma atvieglojumu. Tas ir viens ieguvums, un varbūt šis risinājums nav tik tuvs dažādu iemeslu dēļ, bet pārsvarā dēļ tehniskiem iemesliem. Uh, Un komisārs eh, labāk jums izstāstīs eh, šos apsvērumus. Kosova eh, varbūt nav izpildījis tehniski visas prasības, tomēr Kosovas process ir sācies un tas arī turpināsies. Komisija būs gatava arī izklāstīt savus tālākos plānus Balkānos un tā tālāk, un no komisijas noteikti jūs dzirdēsiet, kādi šie plāni varētu būt precīzākā formā. Bet par in integrācijas pievilcību. Šis, šī integrācijas perspektīva joprojām ir viens no pašiem svarīgākiem motivēšiem spēkiem gan politiķiem, gan iedzīvotājiem, kas vēlas iesaistīties reformās, lai veicinātu šo procesu. Līdz ar to ir vēlēšanās sadarboties ar Juliks misiju, lai cīnītos pret organizēto nosiecību. Varbūt jūs teiksiet, ka mans vērtējums ir pārāk eh, optimistisks, bet eh, ja jūs darbojaties valstī, kas ir pēc konflikta situācijā, un ja jūs neesat optimists, tad tiešām rodas milzīgas problēmas, un tad eh, ir ļoti grūti izdzīvot tādā situācijā. Tāpēc, Kilokungs, es eh, uzskatu, ka mēs tālāk um, darbosimies un progresēsim. Juleks misija ir uzsākusi savu darbību visai nesen, tikai nepilnu gadu atpakaļ. Es uzskatu, ka joprojām ir iespēja padziļināti izanalizēt visu situāciju, arī pārskatīt perspektīvas, un to mēs arī darīsim tuvākajā nākotnē. Uh, Bā, Bālenkungs, varbūt šeit radusies kaut kāda kļūme. Es neko tādu neesmu rakstījis savā ziņojumā par Kosovas administrācijas iesaistīšanos. Es gribētu gan teikt, ka es esmu vēlējies panākt gluži pretējo. Šeit mēs runājam par autonomijas stiprināšanu. Un šajā procesā es ietveru divus aspektus. Pirmkārt, serbu kopienai vajadzētu piekrist sadarboties ar centrālajām Kosovas institūcijām. Un otrs aspekts - nākotne e, būs privileģēts tādas saiknes vai kanāli, arī resursu kanāli, un to jau ir akceptējis Priština, un caur šiem kanāliem serbu kopienu joprojām saņems atbalstu veselības jomā, arī izglītības jomā, un šis atbalsts nāks no Belgrads, bet ar nosacījumu, ka šī saikne vai šie kanāli notiek caurskatāmā veidā, ka viss, kas ieplūst Kosovā, notiek ļoti saprotam, caurskatāmi. E, te nebūs tāda iespēja, ka Belgradai tiek pavērta iespēja kaut kādā veidā kontrolēt situāciju Kosovā kaut vai administratīvā līmenī. Drīzāk tas šāds lēmums ir vienkārši atbilstošai ļoti īpatnējai situācijai, tāda paplašināta autonomija, papildus atbalsts serbu kopienai. Un esmu pārliecināts, ka serbu kopiena šādu iespēju arī izmantos, un arī Belgrad sapratīs, ka šāds ceļš, šāda palīdzība tikai nesīs labumu serbu kopienai Kosovā. Tālāk es gribētu pateikties eh, deputātiem, kas atbalstīja mm, šo interesi sakarā ar vēlēšanām un arī atba solīja atbalstīt. Pēdējos gados vēlēšanas ir bijušas principā pieņemtas iedzīvotāju masās, bet ir izvedīgi pieņēmuši arī starptautisko organizāciju klātbūtni Tomēr cilvēki pauž arī domu, ka starptautiskās organizācijas ir tāds tā kā opresīvs, nu, uz, uz savu viedokli uzspiedošs. Tomēr darbs arī šajā jomā ir veikts, ir uzlaboti pārvaldības standarti Kosovā, bet ap apmēram deviņus gadus ir ildzis statusa neskaidrības eh, situācija. Un nav bijuši skaidrs, tas nav bijis skaidrs status eh, arī tiem lēmumiem, ko varētu pieņemt Kosovas eh, iedzīvotāji. Tagad eh, Juleks eh, ietvaros mūsu misijā mēs cenšamies likt uzsvaru uz eh, Kosovas iedzīvotāju atbildību. Tie ir Kosovas iedzīvotāji, Kosovas iestādes, kas pieņem lēmums. Viņiem ir jāuzņemās arī atbildība par saviem darbiem. Un, ja mēs neakceptēsim šo aspektu, tad um, mūsu misiju un starptautiskās organizācijas vispār var palikt bezgalīgi, un mēs līdz ar to arī kavēsim Kosovas integrāciju Eiropas Savienībā. Ja mēs varētu turpināt tādā garā, tad es ceru, ka mēs varēsim panākt mūsu rezultāts, izpildīt mūsu uzdevums īsā laikā, un tas būtu daudz produktīvāk nekā aizvietot mūsu rīcību ar kādām citām rīcībām vai uzdevumiem, ko varētu pildīt vietējās iestādes. Un es ļoti ceru, ka jūs atbalstīsiet mūsu virzību šādu arī turpmāk. Paldies! Ringrazio il eh, dottor Feita nome di tutti voi. Paldies, Feita kungam. Paldies eh, visu deputātu vārdā. Eh, par lielo interesi liecināja tas, ka tik daudz uzstājās. Un noslēgumā vēlos vēlreiz atkārtot šos pateicības vārdus. Paldies arī visiem runātājiem, kas piedalījās šajās diskusijās un uzstājās ļoti īsi un skaidri un runāja par dažādiem aspektiem viņu analizējošās runās un pieminēja arī, teiksim, tādas vispārējas. Uh, aspektus dzirdēju to sākumā no Pakas kundzes, kā arī no Svobodas kunga un citu runātāju vārdos, kā arī Feita kunga teiktajā. Es saskatīju šādus aspektus un kā secinājumu. Apkopojoši varu teikt, ka mēs visi vēlamies, lai ad hoc delegācija tiktu nosūtīta, kas tādu uh, ļoti skaidru uh, iemeslu dēļ nevar būt uh, regulāra vēlēšana novēlo, novērošanas misija un neiedziļinotos apstākļos, bet to jau no, vēl atsevišķi, un Feitkungs varētu arī mūs um, atbalstīt. Tātad mēs varētu sastādīt delegāciju, kuras sastāvā būtu komitejas deputāti. Varbūt arī Kosovas un uh, blakus esošo teritoriju delegāciju deputātiem varētu šī delegācija sastāvēt, lai uh, tās darbība vēlēšana novērošanā būtu īpaši veiksmīga. Uh, ar jūsu atbalstu formulēšu vēstuli parlamenta priekšsēdētājam. Un nākošajā priekšsēdētāja konferencē izteikšu to kā priekšlikumu. Līdz ar to tiks noteikti šie ietvari, un mēs varētu organizēt šo ceļojumu. Un, kā jau teicu, noteikumi tiks atsevišķi vēl konkretizēti. Pirms atvados no Feita kunga vēlos sirsnīgi pateikties. Uh, viņš spontāni akceptēja šo tikšanos reizi, bet viņa pieredze un dziļās zināšanas šajā jomā nosaka to, ka viņš ļoti precīzi varēja mums sniegt ļoti vērtīgu informāciju. Paldies un uz drīz redzēšanos! Thank you for your kind words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 fatto precedere l'audizione del eh, dottor Fate a... Tātad, eh, Feita kunga eh, punktu mēs izskatījām sākumā un divus pārējos punktus skatīsim tagad. Proti protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 2009. gada 16. un 21. jūlijā. Ja par šiem protokoliem nav nekādu piezīmu vai skaidrojumu no kolēģa puses, tad līdz ar to protokoli ir pieņemti. Domāju, ka tā var uh, rīkoties. Un tagad darba kārtības uh, pieņemšana. Nesmu aizmirsis uh, par šo punktu, bet gan apzināti uh, šo punktu atliku izskatīšanai, jo Lunačekas uh, kundze jau pašā sākumā uh, protestēja pret uh, darba kārtības uh, izmaiņām, un uh, tagad došu viņai vārdu, kāds priekšlikums uh, viņai ir attiecībā uz uh, um, darba kārtību. Was... Paldies! Es gribēju teikt sekojošo. Sākotnēji, tad, kad mums bija darba kārtības projekts. Mums bija paredzēts diskutēt par Afganistānu ar Marjonu kungu, un es biju ļoti apmierināta ar šādu priekšlikumu. Es gatavojos šai sarunai, un tad es jutos ļoti sarūktināta, uzzinot, ka šis jautājums vairs nav. Marjona kungs ir aizbraucis uz Afganistānu vai arī ceļo uz turienu, un tagad nav iespējams vairs runāt par Afganistānu. Man gan arī bija labi un interesanti runāt par Kosovu, te es neprotestēju tādā ziņā pret darba kārtību, bet es tiešām lūgtu gan prezidenta priekšstādātu kungam, sekretariātam, citām grupām, varbūt tomēr paskatīties, vai nav iespēja uzaicināt komisāru Ferrero Valdneri rīt, var, varbūt pēc balsošanas vai kādā citā laikā šeit afet komitejā eh, pārunāt eh, ar viņu mēs varētu par Afganistānu, par to, kas ir šobrīd, kas tur tagad notiek Afganistānā jo mēs esam lasījuši ļoti daudz presē par pēdējām vēlēšanām. Mums ir bijis arī novērotāja komanda šajās pēdējās vēlēšanās, un būtu ļoti interesanti, ja Ferrero Valdners kundze vai arī kāds cits no komisijas, ja kāds no viņiem varētu atnākt pie mums, un kur mēs varētu kopā apspriest vēlēšanu rezultātus Afganistānā. Un ja grupa atbalstītu šādu priekšlikumu, es būtu ļoti, ļoti priecīga. Al collega Salafranca che eh... Tā tagad dodu vārdu uh, kolēģiem Sala Frankas kungam. Un pirms tam norādīšu Lanačeka kundzei, ka darba kārtībā ir arī ekvīkunga uh, vēstnieku uh, uzklausīšana, nevis uh, sarunu ar uh, Marijonu kungu. Tātad sekvīkungs uh, bija paredzēts uh, šai sarunā un um, vēlēšanas, kas notika pirms neilga laika vēstnieks Sekvi pārstāv Eiropas Savienību Afganistānā un Pakistānā. Līdz ar to mēs būtu dzirdējuši tādu vispārēju novērtējumu par attīstību šajā reģionā, nevis tādu ļoti konkrētu ziņojumu par vēlēšanām. Un kādēļ Sekvīkungs kā vēstnieks nav šeit? Uh, lai aina būtu pilnīga, paskaidrošu, viņš tieks ar Zviedrijas ārlietu ministrijas pārstāvjiem, kas jūlijā mūs uzrunāja. Tas ir ministrs Bilds. Un līdz ar to viņš palika savā dienesta vietā, lai varētu runāt tieši. Uh, par šo jautājumu uh, Afganistānā, Pakistānā. Un varbūt, ka nākošo dienu laikā mēs varētu uh, rīkoties atbilstoši jūsu aicinājumam, ieaicināt varbūt kādu citu runātāju. Un tagad Sāfrāngas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, vēlos. Uh, uzsver šo politisko nozīmi, kāds mm, bija vēlēšana procesam Afganistānā, kur pirms neilga laika notika prezidenta vēlēšanas. Un gluži pamatoti komitejas mm, priekšsēdētājs uh, ielūdz viedokļu apmaiņai īpašo pārstāvi Afganistānā un Pakistānā. Uh, Manuprāt, ļoti vērtīgi būtu, ja mūsu bijušais kolēģis Morija Jonkungs, kas vadīja šo vēlēšanu novērēšanas delegāciju, ka viņš būtu ieradies un varētu stāstīt par vēlēšanām un viņa iespējiem. Mm. Bet, kā jūs zinat, balsojuma rezultāti vēl nav noslēgti, visi rezultāti vēl nav saskaitīti, un mēs nezinām, vai būs otrā vēlēšana kārta vai ne. Uh, atgriezīšos pie Lunačekas kundzes um, teiktā, un um, diemžēl situācija ir tāda, ka uh, Eiropas Savienības īpašais pārstāvis nevarēja šeit uh, uzstāties, bet uh, varbūt uh, sakarā ar komisijas uh, ārlietu uh, ģenerāldirektorāta uh, direktora vizīti mēs varētu atgriezties pie šī jautājuma un uh, iegūt informāciju par vēlēšanām. Nu, to, protams, varēs izlēmt prezidijas. Tātad vai tas varētu releks ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora uzstāšanās laikā vai kā savādāk. Nu, katrā gadījumā, man liekas, mums vajadzētu paust mūsu viedokli tikko, kā mēs zināsim vēlēšanu rezultātus, proti balsojumu, balsu saskaitīšanas rezultātus. Paldies! Nākošā un aic kundze. Jā, Sala Franks kungs, tas, ko teica, es domāju, ka tas patiesi būtu labi uzklausīt, teiksim, pacināt šīs diskusijas un atgriezties pie jautājuma par Afganistānu. Un tas ļautu nezaudēt laiku, jo, protams, ka es ļoti vēl, eh, labprāt uzklaus eh, Ferrero Valdners kundze, bet nu diez vai viņa uzreiz tā varētu rast um, laiku. Tātad atbalsta savu Frankas kunga priekšlikumu. Eh, non ci sono altri interventi. Allora... Mm. Vai kāds vēl vēlas uzstāties? Jā, lūdzu. Komeša kundze. Es tikai gribēju teikt, ka es atbalstu gan Sala Franks kungu, gan arī nākamās runātājs priekšlikums pievienojas viņiem. Con molto interesse e anche. Jā, ar uh, lielu interesi. Uzklausīju jūsu teikto, redzu, ka jūs to atbalstat, un uh, lielākai daļai jūs teiktā var uh, uh, pievienoties, taču organizatorisku apsvērumu dēļ Vandenboro kungs jau runājis par uzstāšanās laiku, bet uh, mēs run, gribējām runāt par energoapgādu mm, drošību. Un domāju, ka š, par šo tēmu jārunā pietiekam izsmeļoši, lai tas patiesi tad arī ir piemēroti. Un uh, tam tika paredzēts laiks sēdē rīt priekšpusdienā. Tādēļ vēlos jūsu priekšlikums apkopot sekojošā veidā Es eh, gribētu piedāvāt, lai par Afganistānu mēs varētu vai no nu Arlanda Borokongu, ja viņš eh, ar, radīs laiku, vai arī ģenerāla direktorāta, ģenerāla direktora vietnieku. Un rīt pēcpusdienā pēc balsojuma tas varētu notikt. Es domāju, ka tas būtu mazāk eh, sarežģīti nekā jūsu priekšlikums. Jo šī diskusija par energoapgādu drošumu es samazinātu, un šī diskusija jau ir bijusi paredzēta. Bet atsaucieties uz Lunačekas kundzes teikto un citu runātāju teikto, es piedāvātu, lai mēs Afganistānas um, situāciju uh, par to runātu uh, rītdienas sēdes uh, izskaņā vai es esmu pareizi apkopojis jūs teikto, ievērojot uh, mm, arī to, ko sekretariāts teica. Lunāčintas kundze, lūdzu. Really like the, the energy. es tiešām vēlējos rītdien pārunāt energo apgādes drošības jautājums un nejaukt šīs divas līdz uh, kopā, un tad vēlāk runāt par uh, Moldu un citiem jautājumiem. Bet es piekrītu priekšsēdētāju sacītajam, ka Eh, tas būtu darāms savādāk, bet varbūt tiešām ir iespējams eh, sarunāt Ferreru Valdneres kundzi. Eh, es, protams, saprotu, cik tas ir sarežģīti, bet varbūt jūs vismaz mēģināt varētu. Vai arī ģenerāla direktoro varbūt, bet katrā ziņā paldies par cenšanos. Definiamo mm, l'agenda di. Nu, tātad paldies par priekšlikumu akceptējam šādu uh, uh, rītdienas darba kārtību un tagad pievērsīsimies darba kārtība trešā iedaļa komisija 2010. gada budžets. Un nekavējoties uh, dodu vārdu uzreiz atzinumu sagatavotājai uh, Neits Eutebruku kundzei. Un pēc tam mēs uzklausīsim citus deputātus, kas vēlēsies runāt par šo atzinumu. Lūdzu, Neic kundze, priekšstādāja kungs, dargie kolēģi un kolēģis. Es negribu izteikt nekādas garas piezīmes, aizvien mazāk kolēģi piedalās budžeta diskusijā un vairāk diskusē par politiskajām politiskiem jautājumiem, bet, nu, jāsaka, ka bez atbilstošiem finanšu līdzekļiem ir sarežģīti politiku īstenot. Bet, nu, tā, tas ievadam. Tagad um, tādas drīzāk vispārējas piezīmes par uh, trešo šo um, uh, sadaļu um, Eiropas uh, Savienība Eiropas Savienības nozīme pasaules līmenī um, joprojām tajā ir uh, vērojams būtiski līdzekļu trūkums, tāpat kā iepriekšējos gados, um, bet nu, apmienēt esam ar to, ka pirms pievienošanās palīdzības instrumentam IPA ir vairāk līdzekļu piešķirts, bet uh, līdzekļi ir nepieciešami vēl vairāk, lai varētu stiprināt uh, sadarbību Dienvidē Eiropā. Uh, enerģija, izglītība tirdzniecība, turisms, um, ilgspējīga ekonomiskā attīstība, tās viss ir joms, kuras, kurās nepieciešams uh, plašāks finansējums. Aizvien uh, atbalstam mēs arī vēl plašāku, uh, plašāk diferencētu kaimiņattiecību politiku ir divi pīlāri, tātad nesen uzsāktā austrumu partnerība un savienība vidusjūrai arī šeit bars uh, ir tādas, ka uh, paredzētie līdzekļi nebūs pietiekami. Pēc tam mēs uh, lūdzam viennozīmīgu stratēģiju izstrādāt attiecībā uz palīdzi, Palestīnu. Un uh, Eiropas Savienības sniegtai finanšu palīdzībai jātiek saistītai ar Eiropas Savienības nozīmības, uh, nozīmes palielināšanu miera procesā. Mēs uh, Uzskatām, ka piedāvā priekšlikums samazināt finanšu palīdzību ir nereāls un neatspoguļo politisko nozīmi, kāda Eiropas Savienības skatījumā piemīt tuvajiem austrumiem. Aicinam komisiju nekavējoties iepazīstināt ar izdevumu priekšlikumiem, kuri eh, tika pausti no 2009. gada Marta Šarma Elšeikas Um, līdzekļu devēju konferences. Atgādinām komisijai un padomēji, ka Eiropas demokrātijas un cilvēktiesība instruments mūsu skatījumā ir a, uh, politiska prioritāte. Paužam nožēlu par to, ka tiek plānots līdzekļu samazinājums. Un noslēgumā vēlos norādīt komisijai un arī padomēji, ka ANO vadībā norisinās sarunas, kurās tiek meklēts eh, vispusīgs risinājums Kīpras problēmai. Un um, liekas, ka šo sarunu veiksmīgu iznākumu gadījumā būtu iespējams panākt visas salas patiesi integrāciju. Norādām, ka ir nepieciešams um, turpināt finansiālo atbalstu Kipras turku kopienai. Un noslēgumā personisks viedoklis ceru, ka uh, Lisabonas līgums tiks ratificēts un stāsies spēkā, un tad, kad tas eh, tiks ratificēts un stāsies spēkā, tad tam būs ļoti būtisks uh, iespējas uz kopējo ārpolitikas un drošības politiku. Jo automātiski tas nozīmētu papildus administ, uh, izdevums, bet tie vēl nav ieplānoti. Un uh, noslēgumā gribu teikt, ka šodienas uh, jautājums par saistību apri, apropriāciju ceturtajā izdevuma kategorijā, kura jau uh, ilgi cieš no līdzekļu nepieciešamības ir saistīta ar uh, papildus investi, institūciju reformām. Tādēļ prasam, ja Lisabonas līgums stāsies spēkā, tad ir jāievēro finanšu seks un izmaiņas, kādas no tā izriet. Un jāizvērtē arī uh, finanšu, daudzgadu finanšu schēmu. Un noslēgumā jau neskaitāmo reizi aicinājums komisijai eh, neizmantot ārkārtas eh, palīdzības rezervu, lai finansētu ilgtermiņā plānotas darbības. Arī šeit paužam vilšanos par ierosināto nelielo rezervi šajā izdevuma kategorijā varbūt, eh, ka, nu, doma bija tāda, ka neliela rezerva tad nebūs eh, neparedzētu izdevumu, bet eh, tā ir tikai tāda vēlmes domāšanas līmeņa stratēģija un katru gadu ir neparedzēti uh, izdevumi un tad burtiski akrobātiskos trikos uh, meklējam finanšu līdzekļus, lai uh, šie finanšu līdzekļi tiktu atrasti. Un mēs esam norūpējušies, ka arī 2010. gadā situācija būs tāda pati. Dārgās kolēģis, kolēģi, priekšsētājkungs lielākā daļa grozījumu, ko esmu iesniegusi, ir attiecināti uz to, lai sākotnējo finansējumu sākotnējā a, projektā a, atjaunot un tos līdzekļu a, īsinājumus, kādus ir veikusi padomu, atkal svītrotu. Viens no grozījumiem ir uh, domāts uz uh, budžetlīniju 19.01.06.04, kurā uh, ir kompromiss uh, sasniegts un varu tikai pievienoties šim kompromisam. Mēs varam teikt par to, ka mm, izglītības uh, institūcijas attīklojums, uh, lai risinātu civilās krīzes un katastrofas, uh, tiktu atkal veidots. Tas ir Eiropas apmācības iestāžu civilo krīžu pārvēršanas, mieru veidošanas un pēckonfliktu atjaunošanas jomā federāla, federācijas izveida. Priekšsētājs, paldies, Neic kundz, jūs esat ļoti precīzi to formulējāt, un tagad vārds Gāler kungam viņš vēlējās runāt. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies um, referentei. Mana politiskā grupa atbalsta uh, uh atzinumu sagatavotājs pamatlīniju Un esmu viens no tiem, kas eh, jau ilgāk ar šiem jautājumiem nodarbojas un divus punktus vēlas uzsvērt. 11. gadu jau strādāju un uh, divus punktus varam burtiski atkārtojot ierakstīt. Tas ir uh, nepietiekams uh, finansējums 4. kategorijai, nekas nav mainījies un arī man liekas, ka katru gadu mēs runājam par tiem pašiem punktiem un kritizējam uh, darbību. Tas ir ļoti nelielais finansējums uh, mūsu uzdevumiem Palestīnā. Katru gadu esam piedzīvojuši to, ka mums um, daudz vairāk ir nepieciešams, esam praktiski dubult daudz līdzekļu izdevuši un vienmēr jāraugās, no kurienes nāk šis finansējums. Un arī šeit es vēlētos, lai šeit tāda reāla skaitļa tiktu uh, ierakstīti. Mēs to aizvien uzsveram un mūsu uh, domas. Uh, Um, atkārtot ir patiesas, taču tas netiek ievērots. Tagad par rezolūciju. Vēl uh, viena norāda. Mēs atbalstam grozījumu. Mēs neatbalstam ceturto grozījumu, ko atbalsta referente, jo mēs arī esam par dzimumu līdztiesību un domājam, ka tā ir, uh, tas ir būtisks uh, politisks elements, bet kā Eiropas Savienības ārējās politikas uh, prioritārs elements. Es domāju, ka šeit tam ir pārāk liela uh, nozīme piešķirt tādu neatbalstam ceturto grozījumu. Un Van Orden kunga iesniegtais grozījums, kas um, skaidrāk mm, runā par to, ka uh, līdzekļi. Uh, Kipras um, turku vajadzīgām nav pilnībā izmantot. Tam nepiekrīt. Tas tā ir tikai norāda, ka Zulīdas kungs man sauca, jā, tas ir līdz šim plānošanas fāzē bijis. Un tagad šī nauda patiesi tiks izmaksāta, un to es pieņemu zināšanai. Un vienlaikus es gribētu un būtu vēlējies, lai uh, tas, tas uh, būtu ātrāk izpildīts, jo uh, cilvēkiem šī nauda patiesi ir vajadzīga. Tik daudz Tik tālu par rezolūciju, arī par budžeta grozījumu priekšlikumiem. Mēs atbalstam atzinam sagatavotājs līniju un a, a, atbalstam arī politiskos, politiskās prioritātes kaimiņa attiecību politikā un tuvajos austrumos. Protams, ir arī citi nozīmīgi uzdevumi pasaulē veicam, bet nu šīs abas prioritātes ir īpaši izceļams. Mēs arī atbalstam to, lai komisija tiktu atbalstīt tās uh, uh, vēlmēs. Tas atkal katru gadu atkārtojas padomu īsim līdzekļus un parlaments tos atjauno komisijas vēlmēs un tad uh, uh mm, jāizstrādā kompromis. Atšķirībā no referentes mēs domājam, ka uzdevums Eiropas Savienības speciālais uh, pārstāvis šeit vajadzētu uh, Uh, vislabāk kvalificētās personas izvēlēties. Un ja var uh, uh, vienlaikus pievērsties arī dzimuma līdztiesības jautājumiem, tad mēs esam par to, bet nu katrā gadījumā mēs gribam, lai tā būtu vislabāk piemērotā persona neatkarība no dzimuma. Un tagad par uh, senioru ekspertu servisu, par šī jautājuma ievērošanu. To esam atbalstījuši pagājušos gados, lai šis uh, SES e eh, kā partners eh, būtu ievērots no komisijas puses, un es domāju, ka tas ir punkts, kurā mēs patiesi varam atskatīties uz pieredzi eh, Eiropas Savienībā un to vislabāk izmantot. Tik tālu tas, ko gribēju teikt par šo atzinumu. Paldies! Grazie all'onorevole Galer. Ora fa... Paldies, Galkungam! šobrīd redzu Salafrankungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos eh, pateikties eh, Neicis kundzei par viņas veikto darbu šī ziņojuma sastādīšanā. Budžets, protams, ka ir ļoti sarežģīts jautājums vienmēr, un pie tā nāks daudz strādāt, it īpaši, ja notiek pārēja no viena sasaukuma pie nākamā, tad uh, izsekošana uh, šim darbam kļūst arvien sarežģītāka. Protams, ka pati procedūra jau ir gan sarežģīta. Kungs jau e, izteicās ļoti autoritatīvi visas grupas vārdā. Un mēs uzskatām, ka, protams, ir atšķirīgas prioritātes. Mums ir jāizvēlās kādas no tām, jo līdzekļi ir ierobežoti Eh, es vēlētos, lai referente izvēlētos vienu ko konkrētu reģionu kā, kā prioritāti, bet eh, vienu reģionu mēs vēlamies īpaši izcelt. Konkrēti mums būtu nepieciešams paļauties uz šiem uh, ekspertiem, tātad galvenie eksperti. Uh, Eh, tātad tie ir eksperti, kuru eh, zināšanas būtu pieejamas komisijai, un es vēlētos aicināt eh, jūs ņemt vērā, jo skatīties, vai, kāda būs šī ietekme, visdrīzāk tā būs neliela ietekme uz budžetu, un katrā ziņā mēs uh, attiecībā uz 50 no 51 grozījumu par cilvēktiesību instrumentu jau šobrīd varam atbalstīt e, manā grozījumā iekļautās summas. Protams, ka visdrīzāk ar gala kungu e, mums būs pārunas. Un es varu arī atsaukt e, savu grozījumu pirmo daļu, lai mēs vieglāk varētu vienoties. Tad tie ir tie punkti, par kuriem es vēlējos izteikties, bet lielākoties mēs piekrītam eh, referentes eh, sacītajam. Paldies! Paldies, Salafranka kungs! Tagad vārds Lēzing kungam. Glaube, Sie meinten Frau Lösing? Es domāju, jūs domājat Lozingas kundzi. Jā, paldies priekšstādāja kungs un paldies referentei par ļoti rūpīgo darbu. Daudzkārt tika teikts, ka budžeta līdzekļi nepietiek, lai īstenotu nozīmīgas uzdevumus Eiropas Savienības ārpolitikā. Šai sakarā es vēlos uh, vēlreiz uh, atgādināt uh, to, ko teica pēdējā afetsēdē. Tur norādīja, ka saskaņā ar esošajiem līgumiem budžeta līdzekļi nedrīkst tikt izmantot saistībā ar militāriem projektiem. Uh, piemērs Galileo projektu nedrīkst finansēt no mm, lauksaimniecības budžeta. Tika norādīts uz to, ka nākotnē pēc Lisabonas līguma stākšanās spēkā varētu vairāk līdzekļus izmantot bruņošanās. Un tika teikts, ka tiek cerēts, ka Lisabonas līgums stāsies spēkā. Un tādēļ, ka pēc uh, uh, Lisabonas līguma uh, līgums stāšanās spēkā um, tieši tādiem līdzekļiem tiks izmantot, varētu tikt izmantot līdzekļi, mēs noraidam šo atzinam, un mēs kā goja prasam plašāku līdzekļu izmantojumu sociāliem mērķiem, un mēs prasam, lai tiktu pārtraukts izmantot budžets no kopienas uh, budžeta uh, visiem tiem projektiem, kas ir saistīti ar militāriem uh, jautājumiem. Paldies! Paldies Lezings kundzei. Šobrīd vārds Hartvelas kundzei. Rova Neits on tietysti täysin oikeassa, kun hän korostaa sitä, miten alibudjetoitu. Jā, paldies. Uh, uzsver, ka uh, visas šīs ārējās aktivitātes ir mm, par maz finansētas. Um, gribu teikt, ka referenti ir strādājusi ļoti, ļoti labi un vēlos uh, teikt visu zaļo vārdā un attiecībā uz šo atzinumu projektu, kas ir mūsu rīcībā. Jāsaka, ka ir ceturtais grozījums, par to jau tika runāts, un uh, tika runāts arī, uh, ka atbilstoši Eiropas Savienības līdziņiem šī dzimuma. Uh, līdzsēsības jautājumu izskatīšana notiek mainstreaming ietvaros un tā ietver arī Eiropas Savienības ārējās politikas. Un, manuprāt, šis jautājums tiek risināts. Tagad pievēršoties citiem priekšlikumiem, paldies referentei, jo viņa ir ievērojusi um, nevalstisko organizāciju pilotu projektus Un tur ir viens vienīgs finansējuma instruments ārlietās, kas uh, ir uh, atļāvis uh, šo NPO aktīvo darbību. Tas ir stabilitātes veicināšanas instruments. Un es vērtēju, ka mūsu uh, referente patiesi tā ar ļoti lielu uzmanību ir lasējusi to, ko mēs arī esam piedāvājuši. Un uh, arī eh, viss tas, kas ir eh, vērsts uz grozījumiem, ir no mūsu puses izskatīts. Paldies! Paldies Hautalas kundzei. Tagad vārds Medlikungam. Si vuole per favore accendere il microfono per la. Es ja tik laipns lūdzu uh, ieslēdziet mikrofonu, citādi nav iespējams tulkojums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es nerunāju kādas politiskās grupas vārdā, bet uh, gan uh, Nīderlandes, viens no partijas pārstāvjiem esmu. Tagad par um, dalību valstu iekšējo politiku. Mūsuprāt, šis jautājums jārisina savādāk, un Eiropas Savienības līdzekļi tiek visu laiku paaugstināti. Uh, Kas tad nes atbildību? Tas ir Eiropas nodokļu maksātājs no neto maksātāju valstīm, un jūs zinat, ka Nīderlanda ir Eiropas lielākais neto maksātājs. Es protestēju. Mēs esam īpaši uh, vīlušies par to, ka tik daudz uh, līdzekļu tiek investēts šajā, un gluži kā uh, Uh, spainības uh, dibeni uh, Palestīnā un liekas, ka šeit nevajadzētu vispār līdzekļus tam izdot un mēs lūdzam svītrot vispār šo posteni. Priekšsēdētājs. Um, nākošā Mones kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ne visu politisko grupu grupu um, deputāti ir šeit, bet mēs diskutējam politiskajās grupās, un tie, kas ir šeit, tie var uh, pastāstīt par grupu uh, po, nostāju. Mēs atbalstam atzinam sagatavotāju un uh, izteikt tikai pāris piezīmes. Um, žēl, ka. Uh, Tautas partija eh, neatbalsta ceturto grozījumu attiecībā uz eh, dzimumu līdztiesību kā būtisku prioritāti Eiropas Savienībā. Un tas skar ne tikai ārpolitiku, bet uh, kopumā uh, dažādās ārpolitikas aktivitātēs, gan runājot par cilvēktiesībām un citām, piemēram, attīstības politiku. Vēl viena piezīme. Uh, attiecībā uz budžeta politiskajām izmaiņām, attiecībā uz Baltijas jūras stratēģiju. Šeit a, mums ir zināmas bāžas, vai a, Baltijas jūra jāskata kā ārpolitika, vai tā drīzāk nav iekšējas politikas joma. Nākošais jautājums par pilotu projektiem, ko a, iesniedz zaļie. Demokratizācijas ietvaros. Principā mēs tam piekrītam. Uh, bet uh, mums uh, liekas, ka daudzās budžeta pozīcijās tiek norādīts uz šo pilotu projektu. Un precīzāk mēs gribējām runāt par vienu no tautas partijas grozījumiem Sala Franks kungu iesniegto un norādi uz Kubu. Tā tad uh, nepieciešamība uh, pārskatīt cilvēktiesas tiesību situācija Kubā, un e, mēs domājam, ka nevajadzētu kādu atsevišķu valsti īpaši nosaukt. Protams, ka mēs atbalstam progresu demokratizācijā, bet ja sāksim nosaukt kontrols, e, konkrēts valsts, tas varētu novest pie pretējiem e, viedokļiem un nos izspēlēt valsts vienu pret otru, un tas tādās vispārējās budžeta uh, līnijās nav nepieciešams. Tā tad Principā atbalstam atzinam sagatavotāju un atbalstam viņas pamatnostādnes. Paldies! Nākošais runātājs Van Ordenkungs. Paldies! Tik pavisam informatīvi tad kolēģis tikko runāja par galveniem donoriem Eiropas Savienības budžetā. Uh, manuprāt, ir tad svarīgi parunāt par to, kas tad ir šī lielākā. Manuprāt, lielākā ir Vācija, otrā ir Lielbritānija un trešā tikai Nīderlanda. Protams, ka Lielbritānijas ieguldījums pieaug, diemžēl, pēc eh, Blēra kunga eh, strīdīgā lēmuma, bet katrā ziņā es vēlējos precizēt šo jautājumu. Bene, eh, grazie per questa. Paldies par šo labojumu, Van Ordenkungs. Paldies, ka pakoriģējāt. Tagad došu atkal vārdu Neits kundzei. Nedomāju, ka komisijai šobrīd būtu kas sakāms, tad vārds atkal neicis kundzei. Paldies! Vēlos pateikties kolēģiem kas eh, pozitīvi izteicās par manis sagatavoto ziņojumu. Es savukārt vēlos pateikties komitejas sekretariātam par man izrādīto palīdzību, jo bez tā tas nebūtu bijis iespējams. Es konstatēju, ka lielākā daļa no kolēģiem eh, atbalsta vairākumu um, no manā ziņojumā izteiktajām idejām. Es, protams, vēl pārunāšu ar Salafranko kungu par 50. un 51. Eh, grozījumu par vecākajiem ekspertiem. Iespējams, ka neesmu pilnīgā izvērtējusi visus aspektus, bet vēlos šobrīd izteikt savu pārsteigumu par Galakungu, kurš sacīja, ka viņa grupa balsos pret ceturto grozījumu. Varbūt tas ir mazliet pārspīlēti formulēts, tomēr ieskatoties, e, kāds ir šo, kāda šobrīd ir situācija ar Eiropas Savienības īpašajiem pārstāvjiem, šobrīd 12 tāda ir, un no tiem neviena nav no sieviete. Manuprāt, tas ir e, ļoti saudabīgi, tā varētu teikt. Es varu piekrist, kā acīm redzot, e, tiek nepārtraukti konstatēts, ka tikai vīrieši var izpildīt šīs prasības, lai strādātu šajos amatos, un neviena sieviete nav piemērot. Es tādēļ aicinātu jūs pārskatīt jūs nostāju šajā jautājumā. Nesākšu tagad eh, diskutēt par to, kura valsts ir lielākais donors Eiropas un es budžetā nedomāju, ka tas ir produktīvi. Es vēlos atgādināt kolēģiem, ka Mēs, eh, protams, ka runājām par īpašo situāciju saistībā ar uh, dalību valstīm, uh, kaimiņu valstīm, kas dara kaut ko, kas interesē tikai viņiem vien, bet uh, nedomāju, ka šāda diskusija ir īpaši konstruktīva. Tātad, ko es sacīju jau, ka es ar Salafranko kungu pārunāšu vēl attiecīgos jautājumus. Es vēlos pateikties kolēģiem par izrādīto atbalstu un ceru, ka mums izdosies eh, bez īpašām problēmām izskatīt visus grozījumus balsošanā. Jā, paldies, saka priekšsarētājs. Paldies visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Kā jūs zināt, mēs balsosim eh, par šo ziņojumu rītdien pēcpusdienu. Tagad eh, kopā izskatīsim 7. un 8. punktu par partnerības sadarbības nolīgumu starp eh, Eiropas kopienu un Dučikistānu un priekšlikumu rezolūcijai par partnerības sadarbības nolīgumu starp Eiropas kopienu un Taģikistānu. Tātad pirmais priekšlikums ir likumdošanas, otrs ir detalizētāks. Šobrīd eh, došu vārdu Peterlis kundzam, lai viņš varētu, kungam, lai viņš varētu iepazīstināt ar šo situāciju. Eh, vesel sem, da se bližamo koncu procedūre in ne bom. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu tiešām gandarīts, ka mūsu procedūra jau tuvēs nobeigumam, un es negribētu jau atkārtot visus tos argumentus, kas jau šeit ir eh, dzirdēti, kāpēc mums vajadzētu atbalstīt šo partnerības un sadarbības līgumu. Mēs esam gaidījuši dokumentu parakstīšanu jau ilgu laiku. Kas tad ir noticis kopš mūsu iepriekšējās diskusijas? Ir noticis tas, ka dalībvalstis ir pabeigušas eh, procedūras savās valstīs, un tagad parlamentam ir jādod savu piekrišanu. Esmu saņēmis 57 grozījumus, un šie grozījumi ir ļoti detalizēti, un ja es ņemtu visu vērā, tad būtu ļoti grūti to norganizēt vēl atsevišķi grozījumi, manuprāt, ir pārāk plaši un nav īsti saistīti ar šo te tēmu, un tie neatiec tieši uz šo līgumu. Jo mēs ar uh, attiecīgo nolīgumu, gribam veicināt tālāko attīstību, attiecību attīstību starp abām pusēm. E, jebkurā gadījumā es gribu pateikt paldies visiem grozījuma autoriem, paldies komisijai, paldies Taģihistānas vēstniecībai. E, ar viņiem arī man ir bijušas ļoti plašas diskusijas. Es varētu tiešām komentēt par katru grozījumu, bet ņemot vērā, ka Šie grozījumi ir ļoti dažādi. Es tiešām neuzskatu, ka būtu produktīvi komentēt katru un ikvienu grozījumu. Es tikai gribēju pasvītrot, ka ir ļoti daudz grozījumu, daudz autori, un viņi šeit ir klāt šajā sanāksmē. Ir arī daži grozījumi, kas ir iestrādāti kompromisu grozīmos, tas ir 29. un 30. Eh, grozījums, kas ietver sevi vairāk citus grozījumus, tātad ir kompromiss. 50. un 51. un arī 38. ir grozījumi, kas apkopo savukārt atkal kādus citus grozījumus, kas attiecās uz attiecīgo tematiku. Intu, kai, uh eh, predlagajo predlagatelji skupine. Eh, Tad par trīs, tas to, to laikam vajadzēs atsevišķi parunāt, jo tiešām eh, tur eh, ir runa par to, ka vajag organizēt palīdzības sniegšanas koordināciju. Tur šis grozījums 3.8. ir nācis no zaļās grupas. Varbūt vajadzētu piemeklēt īstāko formulējumu, kas būtu precīzāks. Tomēr es saprotu arī komisijas pozīciju. Komisija uzskata, ka nav nepieciešams ieviest šādai kontrolē jaunu instrumentu. Varbūt komisijas pārstāvs varētu arī pavēstīt komisijas viedokli šajā jautājumā. Un par 53. grozījumu jāatzīmē arī daži momenti. Es varētu atbildēt Landsbergja kungam, ka šobrīd situācija ir mainījusies ar ombudu biroju. Nevajag vairs iestrādāt šo te grozījumu, jo situācija ir mainīsies, bet es esmu gatavs atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Paldies Petrle kungam, paldies jums, un tagad došu vārdu Kopas kundzei. Lūdzu. Κανείς από εμά δεν μπορεί να υποστηρίξει πιστικά ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Neviens uh, neapstrīd, kā cilvēka tiesību situācija un demokrātijas attīstība Tadžikistānā nav apmierinoša, līdz ar to parlamentam rezolūcijā būtu skaidri jānorāda uz to, ka piekrišana partnerības un sadarbības nolīgumam ir labas gribas žests no mūsu puses. Pādzināta sadarbība ar Eiropas uh, sadarbību nozīmē uzlabojums šajās abās jomās. Pēterlis kundas rezolūcijā tas ir ietverts. Paldies par paveikto darbu. Un divus grozījumus, ko es esmu pievienojusi, tos vēlos izcelt, un tas ir, tie ir saistīti ar nelegālās migrācijas apkarošanu. Tas ir 70. pāns no līgumā, rezolūcijas projektā. Netiek runāts par mūsu uh, migrācijas polī politiku, un es domāju, ka jānorāda uz to, ka partnerības un uh, sadarbības nolīgums neiztirzā uh, atpakaļ uzņemšanas uh, problemātiku. Ir tikai runāts par to, ka pēc iespējas ātri jārisina sarunas, lai atbilstoši nolūgu, nolīgumu izstrādāt. Es domāju, ka šis punkts ir jāuzsver, jāpaātrina šie darbi īpaši par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Un uh, tas jādara, uh, domājot arī par līgumiem ar citām valstīm. Tas neatiecas ne tikai uz Taģikistānu, bet norādīšu uz Sevilas Eiropadomas secinājumiem. 2007. gadā tika tas pats prasīts šādi, izstrādāt šādu kopīgu migrācijas politiku ar trešajām valstīm un atpakaļ uzņemšanas nolīgumu tā noslēgšana tiek prasīta. Protams, ka jāievēro cilvēktiesības, starptautiskās tiesības, uh, risinot visus šos jautājumus. Paldies! Paldies, Kopa kundze. Lēzingas kundze, lūdzu. Jā, es kan gleich an die. Jā, es uh, tūlīt varu turpināt iepriekšējais runātājs teikto sākumā. Paldies. Uh, priekšsādātāji par uh, man piešķirto vārdu. Paldies mm, Petelis kungam par izstrādāto dokumentu. Manai politiskajai grupai GOE uh, ir problēmas ar šo partnerības nolīgumu, un uh, šeit nav risinājums pat uh, grozījumu. Jo tās jomas, kas mūsu skatījumā ir būtiskas, tās šajā rezolūcijā nemaz netiek pieminētas. Mūsu skatījumā, m, mm, vērtējot partnerības nolīgums, sadarbības nolīgumu, būtisks ir sekojošais. Uh, Tik runāts jau, ka katrā partnerībā ir uh, apusējas došanas un ņemšanas elements. Un es gribu zināt, vai Eiropas Savienības intereses ir saistīts arī Eiropas Savienības uh, migrācijas menedžmenta risinājumu. 1200 uh, km garā robeža ar Afganistānu uh, Taģikistānai kāda ir. Un um, Afganistānas kara paplašināšana un pārvēršanās par jaunu Vietnamu un uh, sagaidām jaunas bēgļu plūsmas. Tas ir skaidrs. Ukrainā starptautiskais migrācijas eh, menedžments. Uh, ir aktīvs, un tas ir prasīts arī attiecībā uz Tadžikiju. Vai tas tiks attiecināts ar, uh, vai ir plānots izveidot uh, um, tādas uzņemšanas vietas, uh, tādas tā kā centrus Tadžikistānā? Un, Ja tas notiektu arī tādos tā kā cietumos, tad tas, tad tas būtu pārkāpums attiecībā uz cilvēktiesībām un mūsu izpratnē arī Ženēvas uh, bēgļu konvenciju vai migrācijas specifiski risinājumi ir paredzēti, vai sadarbība ar Frontex arī ir paredzēta, tā kā 2007. gadā tā, tas tika izstrādāts ar Ukrainu. Un tā kā kolēģi jau iepriekš runāja, vai atpakaļ uzņemšanas uh, nolīgums ir plānots attiecībā uz bēgļiem un migrantiem. Es jau runāju par 1200 km garo robežu ar Afganistānu. Rezolūcijas projektā tiek runāts par to, ka m, mm, tā kā ir šāda uh, nozīme, tad Taģikistānai ir uh, liela strateģiska nozīme. Un mēs gribam zinām, kāda konkrēti ir šī Taģikistānas um, nozīme karā Afganistātē. Vai uh, šī valsts piedāvās bāzes rietumu valstīm, vai būs tranzīta valsts rietumu. Uh, karavienībām un vai Afganistānas kara darbība darbojas uh, destabilizējoši attiecībā uz uh, Taģikistānu un noslēgumā ekonomisks dabas jautājums. Partnerības sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm tādām kā Taģikistāna ir vērst uz to, lai izveidot brīvu tirdzniecības zonu. Arī investīcija iespējas uh, uh, un to uzlabošana uh, rietumu koncerniem. Jautājums, uh, kā jāsaprot rezolūcijas priekšlikums? Uh, ka Taģikistānai jāveic struktūrāls dabas uzlabojumi, lai uzlabotu klimatu ārpiem investīcijai. Kādus precīzi pasākums jūs šeit um, vēlties, kāda, kāds ir bijis progress un ko prasa Eiropas Savienība šajā virzienā? Neatbildot uz šiem jautājumiem, mēs nevaram novērtēt šo nolīgumu un līdz ar to nevaram uh, atbalstīt rezolūcijas priekšlikumu. Grazie onorevole Lösing, ora la parola. Paldies, Lozings kundzei, un tagad Hatlers kundze. Eh, on oltava hyvin tyytyväinen siihen, miten esit... Jā, paldies. Esmu patiesi apmierināta ar to, kādā veidā mūsu referents ir sastādījis eh, šo dokumentu, un arī tas, kā viņš uh, ir iekļāvis uh, zaļo izteiktos grozījumus. Kā arī pirmais un otrais kompromiss, manuprāt, ir izstrādāts īpaši veiksmīgi. Vēlos uzdot tikai vienu jautājumu, un šis jautājums ir saistīts ar 8a, to, ko arī Lēzings kundze šeit uh, uzsvēra. Tad, kad mēs uh, dzirdam Taģikistānas gadījumā runājot par uh, dažādām struktūrām, kas ar to ir domāts. Bez tam ir uh, dažādi citi grozījumi, kas tika iesniegti. Tos iesniedz um, zaļie īpaši. Tos, kas uh, skar budžeta finanšu uh, palīdzību, kāda uh, ir jāizmanto iespējami labākā veidā un veidot šādu uh, izvērtēšanas grupu. Vai komisija varētu teikt mums kaut ko vairāk, uh, jo jāzina, kādi kritēriji tiks izmantot, lai piešķirtu šo palīdzību un to mm, arī iestrādāt. Tātad vēlos dzirdēt komisijas teikto par šo uzraudzīšanas iespēju un par 38. grozījumu lūdzu. Paldies, kundze. Un ņemot vairāk to, ka vairāki ir uzdevuši jautājumu komisijai, vai Bernakungs un komisijas varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. <clears throat> Thank you. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām ir uzdot vairāk jautājumu, un es centīšos atbildēt uz tiem. Vispirms es gribētu pateikties Peterlis kungam par paveikto darbu ir veikts tiešām vērienīgs darbs šīs rezolūcijas priekšlikuma rakstīšanā. Te ir arī daudz grozījumi, daudz grozījumi ir tādi, kur ir nepieciešami komentāri. Un um, sāksim ar 38, kas ir izstāsts atsevišķi. Es citēju dzirdēto, ka šeit tiek radīts jauns ietvers, kas sniegt finansiālo palīdzību Taģikistānai ar attiecīgiem stimuliem un atsevišķiem mehānismiem. Mani šāda interpretācija tiešām pārsteidz, jo komisija tiešām saprot šī grozījuma būtību, bet ja tāda institīva tālāk tiktu virsīta, būtu nepieciešama sadarbības apliecinājuma arī no starptautiskajiem devējiem. Uh, Mēs uzskatām, ka esošā sadarbība ar esošajiem donoriem, kuri Pasaules banku un ANO un citas organizācijas mums ir ietvarlēmumu un mēs sadarbojamies ar šīm organizācijām, mēs uzskatām, ka esošais ietvars dod jau pietiekam pamatus sekmīgai sadarbībai Un e, Dušambē mums ir arī apvienotā atbalsta grupa, kur darbojas dažādas valsts un organizācijas, arī Eiropas komisija. Mums notiek regulārs tikšanās. Mūsu palīdzība ir virzīta saskaņā tematiskiem budžetiem un jauno uh, DC Rego, kā arī tacis sadarbība ir pamatā mūsu darbiem, un tas viss veido tiesisko pamatu mūsu sadarbībai un arī ir saistība ar stratēģiju darbam Centrālajā Āzijā. Eiropas eh, birojam uzdevums ir efektīvi pārvaldīta Eiropas Savienības palīdzība, un te ir saistība ar vērtēšanas vienību un kopā ar organizāciju, kas darbojas dušām bē, šī vienība, tātad sadarbībā veiksmīgi tiek galā ar savu uzdevumu. Mēs uzskatām, ka šis 13. grozījums varētu būt sarežģīts, jo uzskatām, ka esošie mehānismi ir pietiekami un izmantojot tos, mēs pilnībā varam tikt galā ar saviem pienākumiem un varam efektīvi vadīt palīdzību sniegšanu gan Centrālajā Āzijā kopumā, gan arī konkrēti Taģikistānē. Tālāk rieģot jau konkrētāk uz dzirdētajiem komentāriem šī nolīguma saikne ar nelegālo tirdzniecību un rezidents jautājumu. Šis jautājums jau tiek risināts kādā citā organizācijā. ECO varbūt. Vīnē notikušas sarunas par šo problēmu Bet jautājumi, kas ir saistīti ar nelegālo migrāciju, tiek tālāk risināti jau situācijā pēc sadarbības nolīguma noslēgšanas komisija arī darbojas apvienotajā komitejā sadarbības jautājumus. E, šai apvienotajai komitejai, protams, ir ierobežots mandāts, bet pieņemot, ka mums šis partnerības līgums tiks parakstīts, tad mēs varētu domāt par sadarbības padziļināšanu un paplašināšanu mēs varētu veidot apvienotās komitejas gan ekonomiskās sadarbības jomā, gan cilvēktiesību jomā, arī citās jomās. Es dzirdēju bāžas, bet arī tās mēs varētu produktīvāk apspriest, tad, kad runāsim par readmisijas nolīgumiem. Bet par readmisijas līgumiem parasti mēs diskutējam pēc PCA nolīguma noslēgšanas. Tā ir tā otrā fāze, un tad ir detalizētāks diskusijas, un tad noteik, notiks konsultācijas ar attiecīgiem ģenerāldiktorātiem, arī ar Frontexu, bet tas ir savā kontekstā, savā laikā. Tālāk Lozingas kundze vaicāja par imigrantu plūsmām. Mēs atzīstam, ka šāda problēma pastāv Un Taģikistāns prezidents stāstīja par to Barozo kungam februārī. Taģikistāna uzskata, ka šīs valsts loma ir ļoti svarīga reģionālā drošības ziņā, jo Taģikistāna tiešām ir tā kā bufervalsts, tas ir tā kā starpnieku posms, starp posms arī nelegālās tirdzniecības ziņā. Šeit tas ir saistāms ar Afganistānas jautājumu, tāpēc ir jārunā par pārobežu drošību, reģionu stabilitātu un drošību. Un tas ir tāds jautājums, kas ir nepārtraukti jārisina. Mēs arī to daram. Arī projektā ar Taģikistānu, kas aizsākās 2002. gadā. Šis projekts ir bijis veiksmīgs. Un šodien arī bija sanāksme saistībā ar Afganistānu, kur piedalījās arī UNDP. Tur mēs runājam par konkrētu nolīgumu, kā uzlabot robežas drošību no Afganistānas puses. Uzskatām, ka abām šīm valstīm ir jāstrādā, lai efektīvi pārvaldītu savu robežu, lai tā stiprinātu robežu uzraudzības struktūras. par nolīgumu readmisijas jomā. To mēs runāsim vēlāk. Um, un arī brīvās tirzniecības līgums tad sekos, bet tās ir tās tālākās stratēģijas jau pēc 2013. gada. Komisija jau ir atbalstījusi privāto sektoru radot viens pieturs mehānismu, invest, investori tur var griezties un saņemt visvajadzīgo informāciju, kas nepieciešama ir investīciju veikšanai. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi, lai veicinātu ekonomiskos kontakts ar Taģikistānu, kas arī ir cietusi no krīzes un arī no Krievijas darbībām, eh, ko IKP ir krities par 40%, un tas ir attiecīgi ietekmējis Taģihistānas valdību, ar, jo tā tagad ir grūtības izpildīt valsts pienākumus gan sociālās aprūpas, gan veselības, gan izglītības jomā. Un Almuņas kungs ir pieprasījis 30 miljonu eiro, lai sniegtu makroekonomiskās palīdzības jomā vajadzīgo stabilizāciju, bet šis jautājums vēl joprojām komisijā tiek diskutēts. Un tas ir galvenais, uz ko gribēju atbildēt šovakar. Es atvainojos, ja es kaut ko palaidu garām. Paldies priekšsēdētāji. Grazie, doktor Bern, mm, per le... Mm. Paldies Benkungam. Un Ja nav citu komentāru, tad došu vārdu referentam. Sem pa tudi predstavniku komisije za. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komitejas locekļiem, komisijas pārstāvim. Man tiešām bija prieks uzklausīt vairāku kolēģu izteiktos komentārus attiecībā uz konkrētām prasībām, it īpaši, cik tas attiecās uz šo nolīgumu. Uh, it īpaši tik pieminēta dem demokrātiskie principi, pamatiesības. Tas nozīmē to, ka jau no paša sākuma būs ietverta klauzula par cilvēktiesību aizsardzību, un šī klauzula būs jāizpilda. Līdz ar to nebūs nepieciešams neko tādu pievienot vēlāk. Es ceru, ka tas ir skaidrs. Tagad par nelegālo migrāciju. Varu atbalstīt 56. grozījumu, jo tālāk par 5. grozījumu, eh, kur Taģikistānai ir ļoti nozīmīga loma kā partnervalstī šajā reģionā, it īpaši minētajā kontekstā. Tālāk 38. grozījums nedomāju, ka šeit ir eh, tiešām nepieciešams ietvert šādu grozījumu. Es aicinātu neatbalstīt šo grozījumu. Ja būs nepieciešama vēl kāda skaidrojuma pirms uh, balsojam, tagad noteikti labprāt to arī uz tiem atbildēšu. Tātad paldies, saka priekšsarētājs esam šobrīd izskatījuši visu, kas šodien bija paredzēts mūsu darba kārtībā. Līdz ar to varam beigt darbu šodien. Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās mūsu darbā šodien, un tad eh, turpināsim rītdien pulksten